Priekšsēdētājs. Otwieram posiedzenie. Sākam sēdi. Spānijas eh, varas eh, iestādes, tiesības sargājošās iestādes vērsušās Eiropas eh, parlamentā, lai atceltu mm, imunitāti Spānijas deputātiem atbilstoši Eiropas parlamenta mm, tiesību komisijas vārdā tātad um, tas tiek iesniegts par deputātu Pučdemonu un Kaminu. Pārējām pie pirmā punkta mūsu darba kārtībā. Uh, tas ir rezolūcijas priekšlikums par ekonomiskās un monetārās savienības institūcijām un struktūrām iespējami interešu konfliktu novēršanu pēc nodarbinātības publiskajā sektorā. Gribu teikt, ka Jūs varat pieteikties, eh, uzstāties debatēs un uzdot zilās kartītes jautājumu, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu, kas ir pieejama plenāra zālē. Un tagad kā pirmajam eh, došu vārdu Ekon eh, komisijas priekšsētāja Irēnai Tinagī, kur ir uzdevusi šo mutisko jautājumu. Paldies, priekšsētājas konza! 1919. gada 27. septembrī Kānas e, kungs e, iesniedza paziņojumu par atkāpšanos e, no sava amata Eiropas Banku iestādē kā izpildirektors. direktors un tagad uh, viņš uh, ieņem amatu Eiropas uh, finanšu uh, tirgus asociācijā. Eiropas Savienībai ir uzdevums sekot tam, lai uh, tiktu ievērnoti tehniskie standarti attiecībā uz galveno finanšu regulu īstenošanu. Eiropas um, banku iestāde uh, Eh, visu laiku, protams, eh, seko šo normu ievērošanai, bet tajā pat laikā eh, tā regulāri cieši no lobby uzbrukumiem. EBI valde ir pieņēmusi lēmumu ieviest uh, ierobežojums attiecībā uz izpildu direktoru amata um, pildītājiem gan strādājot EBI, gan pēc šī amata paņē, eh, pa, pamešanas, bet tajā pat laikā attiecībā uz Farkas uh, kungu šo normu īstenošana ir neiespējama. Un es nevaru atrast nevienu uh, tēmatu un vienu aspektu Eiropas Finanšu tirgus asociācijas eh, darbā, eh, kas ehm, nesakristu ar eh, tām normām, ko noteikusi MB, EBI attiecībā uz interešu konfliktu. Un joprojām 24 mēnešus pēc ehm, amata paņem, eh, pamešanas eh, vadītājam ir aizliegts uzturēt eh, profesionālus kontaktus ar iepriekš ar darbiniekiem EBI. Diemžēl tas nav īstenojams, un diemžēl jāsaka, ka Farkas kungs nav nec pirmais, nec arī diemžēl pēdējais gadījums, kas liecina par uh, acīm redzamām e, interešu konfliktu problēmām, bet mums ir jādara viss, lai šis gadījums būtu tomēr pēdējais. Tā saucamās virpuļdurvis, e, kur cilvēki no publiskajām institūcijām uzreiz pāriet e, darbā ļoti augstos amatos privātās iestādēs un struktūrās, kas atrodas iepriekšējo publisko iestāžu pāraudzības jomā, tādējādi apdraud apdraudot uh, to uzticību, kas pilsoņiem ir uh, publiskajām struktūrām. Un tas taču gal galā ir demokrātijas mugurkauls. Tādēļ mēs nedrīkstam uh, pieļaut to, ka uh, mūsu iestāžu ticamība tiek sagrauta kādu atsevišķu personu personīgo interešu dēļ, un mums ir jāraugās, lai publisko sektoru, ne, da, sektoru darbību neietekmētu privātās intereses. Un mēs aicinām komisiju izvērtēt patreizējo praksi um, gan Eiropas Savienības institūcijās, gan arī starptautiskās institūcijās, harmonizējot uh, tiesisko uh, ietvaru, kas aizliegtu šādu profesionālu um, pilnvaru pārieš, pārņemšanu un Mēs aicinām komisiju, lai tā novērtētu, vai tas ir atbilstoši, ka atbilstošās Eiropas Savienības aģentūras pašas lēmja par to, kā piemērot normas par interešu konfliktu novēršanu. Man bija prieks redzēt, eh, ka šo rezolūciju eh, ekon komitejā pieņēma vienbalsīgi. Un es domāju, ka tas ir nepārprotams eh, signāls tam, ka arī plenāra sēdē šī rezolūcija tiks viennozīmīgi atbalstīta. Paldies, un tagad došu vārdu komisāram Janešam Lenarčičam, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze godātie deputāti. Es jau no paša sākuma gribu pateikt, ka es pilnībā piekrītu tam, ko jūs teicāt par to, cik ļoti svarīgi ir augsti ētiskie standarti Eiropas Savienības civildienestā. Uh, tas e, ir tā, ir tā komponente, kas ļauj darboties demokrātijai. Un civildienesta ētika nosaka, ka um, ierēģi ir atbildīgi um, iedzīvotāju priekšā. Un tā lēmums. Mm, Um, par Eiropas Banka iestādes izpildu direktora pāriešanu amatā uz Eiropas Finanšu tirgus asociāciju, kas ir um, privātā uh, sektora struktūra, uh, zināmā mērā apdraud uh, šo um, uzticamību. Un jūs runājāt arī par uh, ētikas normām, kas attiektos uz visām Eiropas Savienības institūcijām. Civildienas normas, eh, ko apstiprinājusi komisija, attiecas uz visām Eiropas Savienības aģentūrām, ja vien aģentūras nav pieņēmušas pašas savas eh, normas, ko tālāk apstiprina komisija. Tajā pat laikā ikviena aģentūra ir zināmā mērā neatkarīga, jo tās ir atsevišķas eh, um, juridiskās personas, un tās ir neatkarīgi atbildīgas par normu piemērošanu, atbilstības nodrošināšanu un atbilstošu lēmumu pieņemšanu par savu personālu. Tas pats attiecas arī uz Farkašu kungu. Lēmums attiecībā uz uh, eh, Farkašu kungu to pieņēma Eiropas banku iestādes uzraudzības valde, uh, kura ir atbildīga par um, ierobežojumiem pēc nodarbinātības EBI un uh, tie ir uh, augstākie ierēģi, uh, kur ir atbildīgi pār kredīti iestāžu uzraudzību katrā dalībvalstī. Komisija piedalās valdes sēdēs tikai ar uh, novērotāju tiesībām bez balss tiesībām. Un par to, ka šādā veidā tiek organizēta pārvaldība, lēma likumdevējs. EBI, tāpat kā visas Eiropas Savienības institūcijas, ir pakļautas uh, ierēģu normām, kas eh, paredz arī ētiskās normas. Eh, pēdējā eh, versija tika pieņemta, šo normu versija tika pieņemta 2013. gadā, un tur arī ierobežojumi attiecībā uz periodu pēc nodarbinātības. Un šīs normas nosaka, ka iespējamais interešu konflikts tiek novērtēts uh, Eh, pēc tam, eh, kad persona atstāja amatu personīgu iemeslu dēļ, lai novērstu eh, lobismu um, demokrātijā. Um, tad, ja persona aiziet no amata pēc paša iniciatīvas vai kā citu iemeslu dēļ, un katrs gadījums tiek izvērtēts atsevišķi. Ierobežojumi un aizliegumi tiem ir jābūt samērīgiem un pamatotiem. Uh, un katrā konkrētā gadījumā ir jānodrošina līdzsvers e, starp institūcijas integritātes nodrošināšanu, piemērojot pagaidu aizliegumus vai ierobežojumus, un no otras puses nepieciešamību respektēt. Um, ja iepriekšējā darbinieka uh, brīvas iespējas izvēlēties uh, profesiju un nodarbinātību, kā to nosaka Eiropas Savienības cilvēktiesību harta. Patreiz EBI eh, šīs īstenošanas eh, normas un ierēģņu tiesības. Tā, to izvērtē arī Eiropas revīzijas palāta. Un tas attiecas uz nodarbinātību eh, pēc aiziešanas no dienesta. Un šīs normas attiecīgi pieņemts 2018. gadā. Vēlos arī uzsvērt, ka ļoti svarīgi šeit ir caurskatāmība. Kopš 2014. gada Eh, reglaments eh, par personālu nosaka, ka katrai institūcijai katru gadu ir jāpublisko informācija par augstāko vadītāju nodarbinātību mm, iepriekšējā gada laikā saistībā ar tiem jautājumiem, par kuriem viņi ir bijuši atbildīgi pēdējos trīs gadus atrodoties uh, civildienestā. Un Komisija ir publiskojusi jau piekto šādu ziņojumu, un tur tiek publiskot arī informācija par komisāru um, sanāksmēm, uh, augstāko ierēģu sanāksmēm un tam līdzīgi. Pēdējo gadu laikā komisija ļoti cieši sadarbojusies ar Eiropas ombudu, uh, iz, izskatot tā saucamo virpuļu uh, durvju parādību. Un Eiropas ombuds apstiprināja, ka komisijā ir augsti standarti attiecībā uz ierēģu ētiku, viņu darbības caurskatāmību, un ombuds aicināja komisiju turpināt uh, rādīt šādu labu piemēru. Pagājušā gada jūlijā Eiropas revīzijas palāta publiskoja ziņojumu par Eiropas parlamenta ētikas kodeksu, padomus un komisijas ētikas kodeksiem. Un uh, šajā auditā tika apstiprināts, ka Šīs institūcijas ir izveidojušas atbilstošu ētisku ētikas satvaru un ka komisija um, ir to izdarījusi uh, ļoti efektīvi. Protams, uh, mums parādās jauni izaicinājumi ētikas jomā un šajā sakarā viceprezidente Jurovai ir uzticēts strādāt kopā ar Eiropas parlamentu un padomi, uh, izveidojot neatkarīgu ētikas institūciju, kas attiektos uz visām Eiropas Savienības institūcijām. Un, protams, sadarbība ar visām Eiropas Savienības institūcijām šeit ir uh, priekšnosacījums, lai tas būtu veiksmīgi. Paldies, komisāra kungs, un tagad Eiropas Tautas partijas uh, grupas vārtā dodu vārdu deputātām Ferberā. Uzstāšanās laiks divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, godātie kolēģi, latenti interešu konflikti, kad vadošie darbinieki no uh, uzraudzības iestādēm pāriet uh, strādāt privā sektorā, var graut uzticību Eiropas Savienībai un tās institūcijām. Šajā uh, Uh, gadījumā mēs nevaram prasīt, protams, uh, profesionālos aizliegumus, bet ja uh, tiek noteikts nogaidīšanas periods, tad ir jāparedz arī kompensācija. Un šeit juridiski šis šī joma ir sarežģīta. Protams, komisija norādīja, ka katrai aģentūrai ir savi noteikumi, bet mums ir arī kopīgs juridiskais uh, ietvars. Un Uh, šeit ir nepieciešams arī padoms atbalsts, lai uh, šo uh, kopējo ietvaru uh, stiprinātu. Pašas, pašām uh, uzraudzības iestādēm būtu mazākas rīcības iespējas jādod, lai tās varētu pašas izlēmt par šiem jautājumiem, bet ir jābūt citiem kritērijiem. Bet godā tie kolēģi mums ir jābūt arī uzmanīgiem. Un jāsaka, kā ja mēs aizrādām citiem, tad arī pašiem savas mājas jāsaka ar to. Un uh, ka ETP eh, e eh, uzskata, ka ir jādomā ne tik par iestādēm, bet arī par pašu parlamentu, teiksim, ja eh, kāds ir uh, strādājis pie finanšu tirgus jautājumiem šeit, un bez tam pāriet uh, strādāt Britu investīcijas formās bez uh, jebkāda nogaidīšanas perioda, tas arī nav kārtībā, un arī mūsu, uz mūsu darbiniekiem tad būtu jātiecina šie principi par interešu konfliktu novēršanu. Paldies tālāk sociālismu demokrātu grupas vārdā dodu vārdu deputātam Tānga kungam divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Šodien es sajūtos lepns, ka esmu šī parlamenta deputāts, eh, ka mēs eh, tiešām eh, uzraugam to, lai tiktu īstenoti Eiropas Savienības līgumi un normas. Eiropas Savienībā ir striktas normas, lai novērstu virpuļu durvju principu. Un, jo eh, tas kaitē, um, šīs virpuļdurvju parādības kaitē mūsu publiskajam tēlam un interesēm. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments atgādinātu komisija, Eiropas banku iestādēji un mm, mūsu pilsoņiem, ka mēs nepieļausim to, ka normas tiek ignorētas, un mēs skaidri pasakām, ka uh, Farkasa kunga pārēja ir uh, jābloķē, un ja tas netiks izdarīts, tad uh, mēs esam gatavi uh, viņam to aizliegt uh, parlamenta vārdā. Un, Kerijs uh, Skots uh, arī tagad ir um, ieņem atbilstošo amatu Eiropas Finanšu tirgus asociācijā, bet es ļoti ceru, ka parlamenta vadība uh, rīkosies, lai Farkas kungs netiktu pielaists pie jautājuma risināšanas, kas tieši saistīti ar viņu iepriekšējo profesionālo darbību. Uh, Un eh, es arī aicinu parlamentam eh, tiešām nelaist viņu šeit vismaz nākamos divus gadus iekšā parlamentā. Un gribu atgādināt vienu lietu. Es domāju, ka mums ir jāaizstāv savas vērtības un mēs nedrīkstām tās apšaubīt. Paldies tālāk riņo Eiropa grupas vārdā dodu vārdu deputātām Garikānā kungs. Trīs minūtes lūdzu. Paldies, vicepriekšsēdētājs Konza, komisāra kungs. Finanšu krīzes laikā mēs sapratām, ka pārmērīgi cieši sakari starp uh, bankām, finanšu sektorā un to uzraugiem uh, var novest pie milzīgiem zaudējumiem. Es nerunāju tikai par ētikas standartiem, es runāju par normām, uh, kas skar nodokļu maksātājus. Un tas ir tādēļ, ka ja tie, kuri nosaka normas sistēmai, jo viņi cer, ka viņi pēc tam paši atgriezīsies šajā sistēmā, tad šādas normas noved uh, pie tā, ka beigās nodokļu maksātāji samaksā par kļūdām. Un šajā gadījumā mēs redzam, ka ja eh, investori iegūst, tad nodokļu maksātāji zaudē. Un es domāju, ka šajā gadījumā Eiropas parlamentām ir Eh, jābūt ļoti striktam, un es gribu pateikties kolēģiem no četrām eh, lielajām partijām un arī komisijas eh, priekšsēdētājiem Gigoldu kungām un citiem par to, ka par šo lietu jau ir pieņemta komitejā rezolūcija vienbalsīgi, un man ir prieks, ka mēs turpinam strādāt pie tā, lai noteiktu šīs robežas starp regulētājiem un tiem, kurus šie regulētāji regulē. Jo, ja tas tā netiek darīts, un ja mēs nerīkosimies, tad civildienas noteikumi būs eh, apsmiekla objekts. Un tieši tādēļ Eiropas parlamentam ir jārīkojas izlēmīgi un mēs noteikti ļoti cieši sekosim tam, lai civildienas noteikumi tiek piemēroti, ievēroti, un eh, šī doma par ētikas eh, institūcijas, ētikas iestādes izveidošanu ir, eh, protams, atbalstām un ļoti laba, un Mēs ceram, ka tas dos labumu mūsu ekonomikai, eh, iedzīvotājiem, protams, nodokļu maksātājiem. Paldies deputātām! Tagad zaļo grupas vārdā dodu vārdu deputātam Gīgoldam. Divas ar pus minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji Adama Farkaša lieta ir uh, pamatoti piesaistījusi lielu uzmanību, jo šeit ir runa par uh, nozīmīgu interešu konfliktu, kad uh, banka. Eiropas banku iestādes otrā ietekmīgākā amatpersona pāriet strādāt uh, Uh, Eiropas Finanšu tirgus asociācijā, uh, kas ir uh, privāta struktūra, un jāsaka, ka demokrātijā ir jābūt ļoti augstiem ētiskiem standartiem, ir jābūt pārskatāmībai attiecībā uz lobiju ietekmi, bet runājot par virpuļu durvu, pa, durvju parādību starp publiskām iestādēm un uh, privātām struktūrām šeit noteikumi nav pietiekami stingri un tie ir jāuzlabo. Un būtībā tie ir kā slikts joks un tas pats sakāms arī par farkašu lietā piemērotām uh, prasībām. Mēs eh, uzskatām, ka ir jāpiemēro civil dienesta noteikumi to eh, stingrākajā interpretācijā, un arī pārkāša lieta netika pietiekami izvērtēta, un tāpat arī ar eh, mūsu līdzstrādniekiem tā tas dažkārt ir. Arī Eiropas parlamentā pastāv problēmas. Uh, tas attiec tātad. Tā, ir eh, parlamentā deputātu asistenti, kuri pēc eh, pilnvaru termiņa beigām pāriet strādāt citās struktūrās, un šeit nekādi noteikumi netiek piemēroti. Un mums arī pašiem parlamentā ir nepieciešami noteikumi, eh, kas nodrošinātu tā godīgumu un atklātību arī attiecībā uz parlamentu budžetu un e, runājot par Eiropas banku iestādi, tai ir nopietni jāuztver mūsu aicinājums un jāpārdomā pieņemtais lēmums par Farkašu lietu. Ja tas nenotiks, tad tam būs nopietnas sekas. Un uh, ir uh, jāparāda, ka šis uh, lēmums ir uh, Eh, nopietni ņemams, jo pašreizējā situācija rāda bažas visām iestādēm ir eh, jāsakārto savas mājas un nopietni jāņem mūsu rezolūcijas prasības. Paldies tālāk ideja grupas vārdā eh, deputāts Kūs pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi jau daudz ir pateikts, bet uh, ne visi vēl ir izteikušies. Es negribētu tik daudz piebilst, fakti ir neapstrīdami, arī to analīze ir neapšaubāma un ir kaut kas jāmaina bet nevar būt, ka attiecīgā iestāde pati nosaka noteikumus attiecībā uz šādu lietu atrisināšanu. Eh, tās šie noteikumi ir jāpieņem padomēji, komisijai, parlamentam un stingri tie jāievēro, lai šādas problēmas vairs neatkārtotos. Un eh, mums ir ļoti daudzi noteikumi, un eh, tas prasa arī daudz laika un pūļu, kā arī norādīja uh, Ferbera kungs, bet ja eh, <clears throat> to visu neņem ne, pēc tam vērā un neīsteno, tad nav nekāds eh, risinājums iespējams un šāda pārēja no publiskām iestādēm uz privātiem uzņēmumiem, tad arī pašām iestādēm ir eh, jāņem šī situācija jāuztver nopietni lai pēc tam mums eh, šeit eh, nav eh, tas jārisina. Un, un es ceru, ka šāda situācija vairs neatkārtosies. Tālāk GOMGL grupas vārdā dodu vārdu uh, José Guzmao kungam lūdzu. Brigāts, senjora prezidente. Lielas paldies. Paldies, priekšādātāji. Mēs atbalstam šo rezolūciju, ko izvirzīs Eiropas parlaments. Un atbalstam arī nostāju, ko esam apstiprinājuši. Ļoti labi, ka komisija nāk uz klājā arī ar risinājumu. Nu, jāsaka, ka šādi apstākļi gan ir atkārtojušies vairāk kārt. Toreiz arī Eiropas komisijas ir bijuši arī iepriekšēji gadījumi, kad Eiropas komisijas priekšādātājs saka, lūk, cik svarīgi ir izvērtēt finanšu iestāžu ietekmi un um, uz, uz iedzīvotājiem un amatu ieņemošās personas. Toreiz vēl Barozo kungs teica, ka lūk, šāda veida situācijas jānova, jānovērš, bet pats devās strādāt pie, Golden, pie Goldman un Saks nu, šī problēma ir burtiski endēmiska, un tas attiecas uz daudzām Eiropas Savienības iestādēm. Diemžēl situācija arī tālāk pasliktinās ar katru reizi, kad mēs kādu šādu nu, gadījumu uh, identificējam. Un tas attiecas uz ļoti daudziem regulējošiem uh, orgāniem šeit Eiropas Savienībā lēmumu, ko šajā gadījumā ir pieņēmusi EBI, ja banku uzraudzības iestāde Farkaškunga gadījumā, jau ir uh, izvērtēts kā neveiksmīgs lēmums un būtu vajadzējuši būt vietā nu, ierobežojumiem, ka viņš nevar ieņemt attiecīgus darbus, jeb amatus pēc tam, kad beidzas darbu šai iestādē. Bet nenoliedzams fakts ir tas, ka faktiski šādiem ierobežojumiem pakļauts viņš netika. Un viņš savu telefonu grāmatiņu ar visiem kontaktiem arī varēja turklāt vienkārši nodot saviem kolēģiem, kas attiecīgi varēja tad tālāk izmantot viņa rīcībā esošā informāciju, informāciju, ko viņš bija vācis astoņus gadus strādājot EBI, un tagad šī informācija nonāk lobby organizācijas rokās. Kā jūs zinat, EBI ir ļoti centrāla regulējoša struktūra, un tur savāktā informācija ir nozīmīga. Farkašu kungam piešķirtā alga faktiski ir cena, ko viņam maksā par informāciju, ko viņš šais darba gados EBI ir savā savācis. Mēs zinām, ka neatkarības princips ir ārkārtīgi nozīmīgs. Tas tiešām ir pats mugurkauls demokrātisko institūciju darbībā, un tāpēc mēs nevaram sēdēt rokas klēpī salikuši, eh, kad noraugāmies uz šāda veida lietām EB, EBI. Nu, galu galā tas nozīmē, ka tādā gadījumā šo struktūru var pārņemt jebkuras citas eh, organizācijas vai uzņēmuma finanšu intereses. Šai gadījumā lēmumu pieņēma EBI prezidents, un viņam bija attiecības zināmas saiknes ar Santander koncernu, piemēram. Nu, redzam, kā visi šie notikumi attīstās. Te viss pastāv tāda savstarpēja saistības pilnīgi bezgalīgā veidā un tāpēc mums ir jārīkojas. Jautājums, ko šodien apspriežam, ir saistīts ar tiesībām pāriet no regulējušas struktūras uz lobiju organizāciju, respektīvi par to, ka šādām tiesībām nevajadzētu būt. Mēs vēlētos, lai tie, kas strādā mm, Eiropas Savienības iestādēs, ir atbilstīgi aizsarg, aizsargāti, bet vienlaikus arī jādomā par šādu veidu objektivitāti. Paldies, nākamais runātājs Fernandes kungs uz pusotru minūtu. Paldies, priekšādātāji, komisāra kungs. Nesenā finanšu krīze ļoti labi parādīja, ka pastāv tādas palēkās zonas finanšu sektorā, kur, piemēram, regulātori, uzraugi un tam līdzīgas struktūras apmainās ar informāciju, datiem, debatē un tā tālāk. Un turklāt ļoti labi konstatējām arī to, ka tādā vai citādā veidā tiek iet, šāda, e, ietekmēt arī lēmumi, ko tiecīgās struktūras pieņem. Tas savukārt nav viennozīmīgi iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka valsts iestādes nav tik neatkarīgas, kā tām vajadzētu būt. Tas tiek pakļauts kaut kādu interesu grupu grupu vajadzībām. Un tas, jāsaka, pašos pamatos ir jau tāds ļoti pretrunīgs jautājums. Galu galā e, šāda veida lietas apdraud Eiropas projekta reputāciju kā tādu, un tāpēc šajā gadījumā, ko šobrīd apspriežam, e, par to ja vajadzīgs runāt ļoti skaidru valodu. Kā jūs zināt, Eiropas parlaments ir vienprātīgi, bija pilnīgi vienprātīgi pieņēmis rekomendācijas un prasības, kas ļautu novērst šāda veida situāciju, jeb tā saukto virpuļu durbu parādību. Bet Un tas, ko mēs pasakām, ir tas, ka nav pareizi, ja kāds kolēģis no uzraudzības iestādes, um, kas tur ir strādājis daudzus gadus, un ir pieņēmis lēmumus par nopietniem eh, jautājumiem, pēc tam sāk nodarbinātību mm, kādā lobby organizācijā, kas savukārt tālāk var šo iepriekšējo regulatoru ietekmēt. Šīm struktūrām jābūt neatkarīgām, visām uzraudzības iekstādēm jābūt neatkarīgām, ir jāizvērtē atbilstīgie kriteriji šādu, šādas neatkarības nodrošināšanai ir nepieciešama neatkarība, lai tajā, lai eh, regulātorā vai uzraudzības iestrādā strādājošie varētu pieņemt atbilstīgus lēmumus un pareizus lēmumus. Mums nepieciešams atjaunot eh, Eiropas iedzīvotāju ticību demokrātijai. Un šeit jāuzņemas politiska atbildība visiem. Lielas paldies, saka priekšādātāji. Tālāk Damiens eh, Karems. Paldies priekšādātājiem! Jā, ne, mums ir jāizbeidz šī situācija, kad lobby organizācijām ir šāda pilnīgi neskaidra, neidentificējama ietekma uz, organiz, uz regulātoriem, uz uzraudzības iestādēm. Mums taču zinām, kādas sekas tam visam var būt. Zinām, kas notika ar banku regulējumu. Un nepieciešams arvien vairāk pārs, pārskatāmības un caurspīdīguma, lai mēs varētu situāciju uzlabot. Pat Francijā šobrīd e, norisinās šādi jautājumi. Atceramies, piemēram, Eiropas padomas ziņojumu. E, Mm, kas tika sagatavots janvārī, un kur tiek runāts par to, ka joprojām patīk tādas, pastāv tādas palēkas zonas, kurās nav pilnībā īstenot cīņa pret korumpētību, eh, šādu saikņu izmantošanu savām vajadzībām, lobby organizācijās un tam līdzīgi. Mums nepieciešams pielikt punktu uh, šai e, sadursmei, šam konfliktam starp publisko, ja valsts sektoru un privāto sektoru. Pārkašs e, kungs, kas bija EBI atbildīgais darbinieks um, svarīgā amatā, tagad ir pārgājis strādāt privātā lobby organizācijā. Šāda veida lietas mēs nevaram pieņemt. Ir vajadzīgi daudz tikrā, striktāki noteikumi, lai saglabātu, nodrošinātu iestāžu godīgumu, integritāti. Ir vajadzīgi ilgāki pārējais posms starp šādiem diviem amatiem, lai šādu interešu konfliktu novērstu. Mm, tas, protams, attiecas arī uz citām iestādēm. Mums ir vajadzīga tāda neatkarīga struktūra, kas, piemēram, izvērtētu šādus ētikas rakstura jautājumus, kā jau komisija ievadvārdos teica mēs taču aizstāvam sabiedrības intereses un, attiecīgi, mums ir arī jārīkos. Un pirmais ir jānodrošina pārskatāmība. Lielas paldies! Nākamais runātājs - Anģela Čoka. Viena minūte, lūdzu e non si pensi di guadagnare stamattina. Angelo Čokatas. Labrīt. Nu, domāju, ka šorīt Mēs gribētu ticēt, ka Eiropas parlaments bezmaz atgūs eh, nevainību šādi zvanot trauksnes zvanus par interešu konfliktiem, kas pēkšņi parādījušies eh, starp regulātoriem un eh, lobby organizācijām, vēršoties pret virpuļu, durvju parādību un tā tālāk, aicinot izveidot ētikas organizāciju. Jā, tas, protams, viss ir slikti un pilsoņi no tā jāaizsargā, bet jāsaka, iestādes jau gadiem ir bijušas kurlas uz šādiem aicinājumiem. Šāda veida interešu konflikti ir pastāvējuši Eiropas Savienībā. Eiropas monetārajā savienībā zinām, cik liela ietekme ir bijis līdz šim lobbyiem. Varbūt labāk būtu tagad paskatīties atpakaļ arī uz pagātnes notikumiem, ko šī Eiropas monetārā savienība ir nodarījusi pāri Eiropas Savienībai. Tā, tā ir nodarījusi to, ka cilvēki ir zaudējuši darbu šo lobby interesu dēļ. Varbūt regulēsim nevis nākotnē, šobrīd paraudzīsimies uz to, kas atbildīgs par pagātnes notikumiem, uz kļūdām, kas tikušas pieļautas pagātnē, ka burtiski krimināli plāni ir tikuši šādā veidā īstenot. Paldies, saka priekšādājā, nākamais runātājs Sante Kungs, viena minūte. Eirozonā joprojām tiek izstrādāts regulējums Eiropas līmenī. Tas vēl tikai notiek. Un vadošo amatu loma šai gadījumā, protams, ir ārkārtīgi svarīga tajā brīdī, kad šie notikumi tiek piemēroti praksē. Un uz šādiem pamatiem jaunas administratīvas struktūras un prakses tiks tālāk izstrādātas, veidojot tālāk banku savienību un kapitāla tirgus savienību. E, šeit no, tiek īstenotas dažādas kompleksas intereses, nacionālas, Eiropas, sabiedrības intereses. Un, protams, ka šajā gadījumā tie, kas ir vadošajos amatos, viņiem ir jābūt pilnībā neitrāliem un objektīviem. Visām dalībvalstīm e, e, un iestādēm ir kopumā ar regulātoriem jāpārliecinās, ka tieši šāda neatkarība tiek nodrošināta. Nu, jāsaka, šobrīd šādas pārliecības tomēr nav. Šādas e, pēc amatu aprēķini un pārēj uz citiem, citām organizācijām privātā sektorā mērā notiek. Un, protams, šādā gadījumā iekšpusē, organizācijas iekšpusē gūta informācija tiek izmantota par labu jaunajiem darba devējiem, bet šīs vir, šī virpuļu parādība tomēr tiek pieciesta e, joprojām. Mums ir jādara viss, lai apturētu to. Mums jāsaprot, ka interešu konflikts var iz, izvērsties arī, piemēram, saistībā ar amatiem, kurus cilvēks ieņems pirms nodarbinātības valsts sektorā. Jāraugās plašāk. Nedrīkstam pieļaut, ka regulējošo struktūru neutralitāte šādā šādā veidā tiek kompromitēta. Paldies! Liels paldies, saka priekšādātāja. Nākamais runātājs Nikolas Peksa. Pusotra minūte, lūdzu. Godātie kolēģi! stāvu šeit jūsu priekšā un nosodu virpuļduru parādību, kas pastāv uh, eh, ES iestādēs un privāto lobiju grupās. Ļoti bieži ir tā, ka ES ierēģi dodas prom no atbildīgiem amatiem, lai pēc tam izmantotu šo viņu amatā gūto informāciju privāto lobiju labā par zināmu atalgojumu. Jau šobrīd pastāv pienākums ziņot par šāda veida amatiem, ko eh, ierēģi nolēmuši ieņem, bet jāsaka, ka šī prasība nereti tiek ignorēta. Šādi pēcnodarbenības konflikti kļuvuši par sistemātisku problēmu, kas apdraud šo regulējošo iestādu reputāciju un objektivitāti. Eiropas Savienības iestādēm vajadzētu rādīt piemēru ar saviem augstiem ētikas standartiem. Un tieši tāpēc aicina Eiropas komisiju darīt ko vairāk, lai šāda veida interešu konflikti tiktu novērst. Eiropas revīzijas palāta šo sistēmisko jautājumu ir pētījusi un ir identificējusi arī paraugu praksi, pagājušā gada oktobrī komisija apsolīja pārskatīt attiecīgo regulējumu par šādiem amatiem pēc uh, amata ēs iestādēs. Nu, nevēlos, protams, tikai kritizēt, bet piedāvāt ir izcinājums, un tāpēc prasu četras lietas. Pirmām kārtām ir vajadzīgs harmonizēts juridiskais ietvers, kas būtu ar vienotiem mētiskiem standartiem gan ēs, gan nacionālā līmenī. Otrām kārtām nepieciešam, nepieciešams izveidot neatkarīgu struktūru, kas varētu izmeklēt visus problemātiskos gadījumus un incidentus. Trešām kārtām pagaidām obligāts 12 mēnešu pārejas posms, jeb mm, atvēsināšanās posms starp šāda veida savstarpēji konfliktējošu amatu ieņemšanu un visbeidzot jānodrošina maksimāla pārskatāmība valsts iestādēs, deklarējot eh, finanšu intereses un citas intereses, un turklāt šāda veida interesu deklarācijām ir jātopa, pie, jābūt pieejamām publiski mm, sabiedrībai. Paldies! Nākamais runātājs Maksimilians Kraks uz vienu minūtu, lūdzu. Priekšādātāji, godātie kolēģi, mēs eh, esam tādā sarežģītā situācijā. No vienas puses šeit ir tie, kas mm, ir. Tie, mm, ir tie, kas uzskata par ļoti pamatotu, ka, piemēram, no valsts iestādes, no Eiropas Savienības iestādēm var pāriet uz privāto sektoru strādāt. Savukārt citi mm, negribētu, lai šādā veidā nu, noplūstu informācija. Mēs taču galu galā no privātā sektora iestādēs esam apkopājuši ļoti gudrus prātus. Un, protams, skaidrs, ka šie prāti, gudrie prāti ļoti labi saprot visas iespējas, ko viņi, viņi jau, kas viņiem piekrīt arī pēc tam, kad viņi ir beiguši savu darbēs iestādēs. Uh, Līdz ar to, ka problēmas, līdz ar to problēmas faktiski jau ir iepriekš ieprogrammētas tajā procesā, kādā mēs vācam šos uh, gudros prātus, kas strādājas iestādēs. Beigu beigās tas, protams, nāk mums par slikti, jo kompetences un zināšanas mums ir svarīgas, un mums taču kaut kā šie cilvēki ir jāpiesaista, bet mēs nevaram viņiem liekt pēc tam strādāt privātā sektorā. Mums ir jāspēcina noteikumi, varbūt jānodrošina lielāka pārskatāmība, tā lai nenotiktu. Uh, kaut kāda slep, slepeni šādi darījumi, bet tāpat laikā mēs nedrīkstam pilnībā liekt šiem eh, simtiem eh, ierēņu iespējas tālāk attīstīties privātā sektorā. Paldies, nākamais runātājs Marija Grapīnī, viena minūte lūdzu. Priekšādātāji, paldies. Komisāra kungs jau atkal, atkal debutējam par šādiem jautājumiem. Tā nav pirmā reize, kad runājam par interešu konfliktiem un domājam, kā tos novērt. Atgādināšu iepriekšējās debates par to. Tas bija 24. oktobrī pagājušajā gadā, kad komisārs mums šeit plenārsēžu zālē teica, ka jā, ir nepieciešams pārliecināties, lai būtu harmonizēts juridiskais ietvers, nepieciešams nodrošināt uh, Eh, kontroli par to, kādā veidā šie noteikumi vienotā veidā tiek arī piemērot, un ārkārtīgi dīvaini, ka kopš oktobra faktiski komisija neko konkrēti lietas labā nav darījusi. Komisārs taču mums apsolīja, ka būs konkrēti mēri, konkrēti pasākumi, būs noteikumi attiecībā uz tirgu, būs pāraudzība pār šo jautājumu, jo jāpārbauda šajā gadījumā ir visiekšējais tirgus. Bet jāsaka, pagaidām darīts nekas nav. Izskatās, ka komisijai un padomē ir pilnīgi vienalga, kas notiek ar šiem interešu konfliktu gadījumiem. Es tiešām nesaprotu, kā komisārs var teikt, ka šajā, eh, pēc, ja, šajā pēcmandāta periodā tiek pārbaudīti interešu konflikti. Nē, šāda veida interešu konflikti ir jāizvērtē jau iepriekš. Uh, Tas ir par vēlu, jo tas notiek pēc tam. Piemēram, pārskaš gadījums ir mm, spilgts piemērs. Viņi nedrīkstēja, viņam nedrīkstēja ļaut ieņemt šo amatu pēc eh, at, atbildīga amata ieņemšanas EBI. Nākamais runātājs Balta kungs uz vienu minūti. Šanovna paņi priodničo. Godātā priekšsēdētāja, Eiropas Savienības institūcija interesēs ir novērst normu pārkāpumus no institūciju puses. Un eh, šis eh, transfers, eh, kad Farkaš kungs pēc augsta amata ieņemšanas kontrolas institūcijā pāriet uz privāto struktūru, var ietekmēt vispār uzticību Eiropas Savienības institūcijām. Un es domāju, ka tas ir pašas Eiropas komisijas interesēs, arī Eiropas parlamenta interesēs eh, sekot eh, šādiem gadījumiem un novērst tos. Vēlos vaicāt, vā, kā Eiropas komisija ir iecerējusi eh, kontrolēt um, Eiropas Savienības banku uzraudzības iestādi, lai novērstu tādu gadījumu kā ar Farkaškungs, un ja jā, tad kad mēs varētu sagaidīt ieteikumu, priekšlikumus eh, likumdošanai šajā jomā. Paldies! Tālāk eh, brīvā mikrofona procedūrā ir pieteikšies eh, divi runātāji. Bosesku kungs pirmais vienu minūtu lūdzu. Nīmā pana posla jest. Bosesku kungs lūdzu. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Legat de... Paldies, paldies, paldies priekšādātāji. Šāda veida interešu konflikts Te ir ļoti nozīmīgs jautājums. Te mēs runājam par faktiski vienu būtisku krāpšanas avotu, nu, kas pastāv šajā kopējā Eiropas Savienības sistēmā. Interešu konflikts ir temats, kas vienmēr bijis mūsu darbu kārtībā, diemžēl. Nu, diemžēl interešu konflikti tiek interpretēti ļoti atšķirīgā veidā, un arī regulējums, kas paredzēts to novēršanai, tiek interpretēts atšķirīgi ir vajadzīgi ļoti strikti kritēriji šādu interešu konfliktu novēršanas regulējumā, un tādā gadījumā ir jānodrošina situācija, kur nav atšķirīgas izpratnes starp dalību valstīm. Jo, piemēram, ir tādas valstis, kur kaut kāds viens jautājums par interešu konfliktu tiek uzskatīts, bet savukārt citās dalību valstīs noteikumi ir vājāki, netik strikti, un tas, protams, beigu beigās ietekmē arī vietējās administrācijas darbību, arī centralizētās administrācijas darbību, un tāpēc es gribētu uh, pieprasīt, lai komisija nāk klajā ar reglamenta, ar regulējuma priekšlikumu, kas būtu, atbildī, kas būtu atbildīgs, kas būtu attiecināms uz visiem sektoriem, uz visām dalību valstīm un būtu pietiekami skaidrs. Jo korupcijas avots šai gadījumā ir tieši šādi interešu konflikti. Paldies! Nākamais runātājs Bogdans Žons uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētājs koncē. E, šīs diskusijas e, sakarā gribētu uh, ierosināt tematu, par ko runā visa Eiropa. Mēs uh, strādājam pie jaunā zaļā kursa, un tur milzīgi finanšu līdzekļi tiks uh, asignēti. Un es domāju, ka vai tika ņemta, vē, ņemta vērā lobby, gatavojot likumdošanu šajā jomā, un gribu vairāk vaicāt, vai mēs nevarētu skaidri nodalīt eh, tās personas, kas strādā pie likumdošanas izstrādes, un tām personām, kas vēlāk eh, gūs labumu no eh, šiem līdzekļu piešķīrumiem, no normām un finanšu līdzekļu apgūšanas, jo te mēs runājam par milzīgiem finanšu līdzekļiem. Uh, bankas, finanšu iestādes e, būs tās, kas gūs labumu to, un es gribētu aicināt pievērst uzmanību šajā etapā jau šiem jautājumiem. Paldies tālāk komisijas vārdā, e, dodu vārdu komisāram Lenarčičam. Lūdzu, vārds jums. Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāte. Es ļoti e, rūpīgi un uzmanīgi klausījos jūsu komentāros par šo svarīgo jautājumu, un vispirms vēlos apliecināt vēlreiz, ka komisija uh, vienaldzīgi nenoraugās uz uh, potenciāliem interešu konfliktu jautājumiem, un mēs uh, noteikti ļoti nopietni attieksimies pret šādiem gadījumiem katrā eh, ziņā eh, lēmumu pieņēma neatkarīga struktūra, tā ir EBI uzraudzības padome. Un mēs eh, nevaram kaut kādā veidā aizstāvēt vai attaisnot šo lēmumu, bet gribu teikt, ka mums šajā uzraudzības padomē nav balss tiesības, vēlos vēlreiz atgādināt, bet mēs centāmies uh, ļoti strikti norādīt uz ierobežojumiem, jo tika konstatēts, ka šajā gadījumā ir interešu konflikts. Uzraudzības eh, padome ļoti rūpīgi izvērtē šo situāciju un uh, norādīja, ka interešu konfliktu var kontrolēt, nosakot papildus ierobežojumus, kas ietu tālāk nekā minimālie nosacījumi, kas ir iekļauts civildienas noteikumos, piemēram, eh, kontaktu un aizliekšana ar eh, iepriekšējiem padotajiem eh, tika divreiz pagarināts šis aizlieguma termiņš. Tātad tas bija divreiz lielāks. Uh, un katrā ziņā pieņemot šo lēmumu tika meklēts eh, atbilstošais līdzsvers starp eh, publiskajām interesēm un personas tiesībām mm, īstenot savu profesionālo darbību. Cita starpā tika uzdots arī jautājums par to, kurš uh, sekos tām, uh, ka šis lēmums un kā šis lēmums tiek īstenots. Gribu teikt, ka uzraudzības padomas lēmumā ir arī norma par īstenošanu. Un ierobežojumi, kas tika noteikti, tika uh, paziņoti arī um, um, EBI darbiniekiem un uh, tika arī uh, atgādināti ikreiz, kad bija kādi kontakti ar Farkaškungu. Bez tām EBI bija pienākums katru gadu atskaitīties par aizliegumu piemērošanu attiecībā uz uh, lobismu. Farkaša kungs, tāpat kā jebkurš kurš bijušais eh, darbinieks ir pakļauts eh, disciplināru uh, eh, procesām, ja tiks konstatēts, ka viņš ir pārkāpis viņam noteiktos aizliegumus un piemērotos civildienas noteikumus. Tad, kad uzraudzības padome vai Olaf uh, pēc administratīvās izmeklēšanas disciplināra lietā uh, konstatēja pārkāpumus, tad attiecīgi pret uh, Farkaškungu varētu tikt vērsti disciplināri um, pasākumi, kā noteikti civildienas noteikumos. Kā es teicu, nekas nav atstāts pašplūsmā, ir skaidrs normas un noteikumi attiecībā uz uh, to, lai šie ierobežojumi tiktu atbilstoši īstenot. Vēlos vēlreiz atgādināt, ka komisija nodrošina vai cenšas nodrošināt, ka tiek īstenoti augsti ētiskie standarti visās Eiropas Savienības aģentūrās, nosakot harmonizētu tiesisko pamatu. Tajā pat laikā. Šajā gadījumā EBI uzraudzības padome ir atbildīga pār šīs likumdošanas piemērošanu caur neatkarīgu lēmumu pieņemšanu par ierobežojumu attiecībā uz darbību pēc nodarbinātības šajā iestādē un atbilstoši civildienas noteikumiem. Un šī pati EBI uzraudzības padoma ir atbildīga par to, lai šie lēmumi un to izpilda tiktu uh, rūpīgi uzraudzīta. Visbeidzot, komisija vienmēr cenšas uzlabot esošo tiesisko ietvaru. Esošais ētikas uh, ietvars regulāri tiek pārskatīts, mēs skatāmies, kur, ko, kā uzlabot. Uh, Un, kā es teicu, mēs eh, ceram uz ciešu sadarbību ar Eiropas parlamentu, Eiropas ombuda eh, institūciju, veidojot šo vienoto ētikas institūciju. Paldies, komisāra kungs, noslēdzam šīs debatas. Esmu saņēmusi eh, vienu rezolūcijas projektu. Balsojums par uh, to notiks uh, šodien. Tālāk. Pārējām pie nākamā punkta darba kārtībā. Tās ir uh, debates par cilvēku tiesību un demokrātijas pārkāpumiem. Pirmā, uh, pirmais temats ir par um, Burundī. Un uh, gribu teikt, ka, lai pieteiktos debatēs un uzdot zilās kartītes jautājumos, tad to var darīt uh, gan tradicionālā kārtā, paceļot roku, gan arī elektroniskajā sistēmā, kas ir pieejama plenāra sēžu zālē. Un vispirms došu vārdu Elijai Šāns divas minūtes, lūdzu. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji! Kolēģi, Burundi ir brīnišķīga valsts, kas ir piedzīvojusi lielu traģēdiju, un šajā nedēļā tika publiskots e, ziņojums par to, ka ir atklāti masu uh, kapi, kur ir uh, identificēti 42 nogalinātie, 42 tūkstoši nogalinātie, un jāsaka, ka miera process ir tiešām apgrūtināts, un mēs šīs debatas ierosinājām tādēļ, ka atkal uh, Burundijas uh, valdība apsprie, apspiež uh, vārda brīvību, un 30. Mm, decembrī m, mm, tika piespriests 15 gadu cietumsots četriem žurnālistiem, žurnālistiem un viņu uh, šoferim. Viņi tika arestēti pagājušā gada oktobrī, kad uh, viņi atspoguļoja sadursmes starp valdības spēkiem un opozīciju, un viņi tika apsūdzēti um, uh, valsts apdraudējumu radīšanā. Viņi nav pirmie. 2016. gada jūlijā eh, vēl eh, viens eh, žurnālists pazuda un par viņu nekas nav dzirdēts. 2015. gadā žurnālists kopā ar sievu un diviem bērniem tika nogalināti savā mājā Buģumburā. Cilvēku tiesību aktīvis Čamals Rekuki uh, viņam tika piespriest 30 gadi cietumsoda pagājušajā gadā. Mēs aicinām Burundī valdību nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot cilvēku tiesību aizstāvis un žurnālistus, kas ir ieslodzīti. 2020. gadā būs atkal vēlēšanas, ņemot vērā to, ka prezidents Kurunzīza eh, nekandidēs eh, atkārtot uz šo amatu. Uh, Um, bet um, jebkurā gadījumā ir nepieciešams uzlabot uh, cilvēku tiesību situāciju. Es aicinu Burundī mainīt šo situāciju un uh, veicināt uh, demokrātiju, un es vēlos uzslavēt cilvēku tiesību aizstāvis, kuri um, nepagurstoši darbojas šajā valstī tālāk. Āna Fotīga, vienas no rezolūcijām autora lūdzu vārds jums. Paldies! Burundi ir viena no nabadzīgākajām pasaules valstīm un mūsu uh, kopīgais rezolūcijas uh, projekts atspoguļo situāciju, kāda tā ir pirms prezidenta un vispārīgajām vēlēšanām gan cilvēku tiesību aizstāvju situācija, gan arī mediju pārstāvju situācija ir ļoti neapskaužama, un mēs nevaram iedomāties situāciju, kad eh, sabiedrība nevar saņemt eh, patiesu un pamatot informāciju no masu mēdījiem. Un es vēlos pateikties kolēģiem eh, pār labi paveikto darbu. Paldies tālāk vārds deputātei Arenai divas minūtes. Paldies politiskai krīzei Burundijā ir katastrofāla ietekme uz valsts iedzīvotājiem. Eh, netiek ievērotas eh, pamattiesības un cilvēktiesības, arī tiesības uz eh, godīgām vēlēšanām. Cilvēki ir spiesti, opozīcijas pārstāvi atrod cietumā, ir spiesti doties bēgļu gaitās un arī plašsaziņas līdzekļu uh, darbība tiek arvien vairāk ierobežot. 19. gada 22. oktobri četri Ivako preses grupa žurnālisti un viņu šoferis tiek, tika arestēti apsūdzot uh, valsts uh, drošības apdraudējuma radīšanā un nav zināma joprojām viņu atrašanās vieta. Uh, un uh, valsts iestādes pastāvīgi pārkāp savu pienākumu un uh, uh, garantē drošību valsts iedzīvotājiem. Mēs pieprasām nekavējoties atbrīvot apcietināto žurnālistus un visus tos, kuri atrodas apcietinājumā, jo ir izmantojuši savas tiesības uz vārda brīvību. Un, uh, Mēs aicinām ANO uzsākt neatkarīgu izmeklēšanu pret uh, personām, kuras tiek turēts aizdomās par cilvēku tiesību pārkāpumu izdarīšanu. Mēs aicinām Eiropas Savienības diplomātus, uh, lai uh, raudzītos uz to, ka tiek ievērotas uh, Eiropas Savienības palata nostādnes par cilvēku tiesību ievērošanu. Un tāpat jāizvērtē sankciju uh, Uh, uh, īstenošanu pret Burundiju. Šīs sankcijas uh, ieviesa padome ar savu lēmumu un tās nedrīkst atcelt, līdz situācija nav mainījusies. Vilaneva Ruiz. Divas minūtes ar pusi. Paldies priekšsēdētāji. Mēs uh, piedzīvojam uh, Eh, dažādās valstīs vienas un tās pašas parādības, notiek eh, vēršanās pret eh, tiem, kas protestē un pauž savu neapmierinātību. Galēji labējie mm, kurina naidu citās valstīs, cilvēktiesību aizstāvji tiek pakļauti represijām un mēs arī redzam, kas notiek tuvējos austrumos, šobrīd Āfrikā, eh, Burundī. Eh, šī eh, situācija tikai samilst kopš četriem gadiem, netiek ievērotas pamat brīvības, un situācija tikai pasliktinās, gatavojoties 2020. gadā paredzētām vēlēšanām. Uh, ir uh, jāatbrīvo visi apcietinātie, kuri atrodas apcietinājumā uh, tādēļ, ka viņi izmantoja tiesības uz vārda brīvību. Ir jānodrošina vārda brīvības īstenošana un jāceļ visi ierobežojumi nevalstisko organizāciju darbības uh, ierobežojumiem ir jā. Ja Eh, respektē starptautisko tiesību normas un cilvēktiesību ievērošana ir pamat nosacījums dialogu atsākšanai starp Burundī un reģiona valstīm. Bet Eiropai arī ir eh, sev jāuzdod jautājums, kāda loma tai būtu spēlējama starptautiskajā arēnā un Eiropai ir jāpauž uh, sava grība iestāties par mieru uh, Burundijā un sagatavot rekomendācijas strādāt ANO, uh, lai arī nodrošinātu bēgļu uzņemšanu un lai Eiropas uzņēmumi respektētu uh, Eh, tiesību normas. Situācija valstī ir sarežģīta, ir pienācis laiks veidot uh, attiecības ar Āfrikas valstīm, domājot par šo valstu iedzīvotāju interesēm un cilvēku tiesību ievērošanas uh, garantēšanu. Paldies, tagad vārds Kokalārī kundzei. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Vārda brīvība, neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi ir pamata nosacījums demokrātiskas brīvas sabiedrības pastāvēšanai. Daudzi no mums konstatē, ka, diemžēl, šajā jomā situācija pasliktinās pasaulē. Ir ar vien vairāk gadījumu, kad šīs tiesības netiek garantētas. Burundija ir viena no tām valstīm, kur vārda preses brīvība joprojām tiek ierobežota žurnālisti, cilvēktiesību aktīvisti arvien biežāk tiek arestēti un valsts arvien vairāk uh, kontrolē plašsaziņas līdzekļu. Pagājušā gada oktobrī tika arestēti četri žurnālisti, kuri tikai veica savu darbu. Tas ir nepieļaujami, ka katru dienu būtībā pasaulē notiek cilvēku tiesību pārkāpumi. Mums ir jāizdara vai politiskais spiediens attiecībās ar Burundi, prasot, lai tiek ievērots valsts starptautisku uzņemtās saistības un tiktu uh, atbrīvoti apcietinātie. Mums ir jāstiprina uh, pilsoniskā sabiedrība šai valstī un jāpastiprina sankcijas pret tiem, kuri pārkāp cilvēku tiesību normas. Tā ir mūsu atbildība un mums ir jārūpējas par demokrātijas stiprināšanu pasaulē, par uh, cilvēku tiesību uh, ievērošanu. Paldies! Tagad Oķēna kungam vārds. Paldies! Šā gada maijā notiks vēlēšanas, un līdz ar to notiek situācijas eskalācijas šai valstī. E, Burundī jau vairākus gadus e, situācija ir saspringta. Cilvēku tiesības tiek mīdītas kājām. Opozicionāri, mm, žurnālisti, cilvēku tiesību aktīvisti tiek arestēti, tiesāti cieti un pat nogalināti. Mēs nevaram vienkārši noskatīties šādas situācijas um, e, eksistencē. Mums ir šie cilvēki jāizstāv un jāizstāv Es negribētu atkārtot kolēģu iepriekš teikto, bet es gribu pievienoties prasībai tūlīt atbrīvot un attaisnot šīs personas un bez jebkādiem nosacījumiem to darīt. Un šāds signāls ir jānosūta Eiropas parlamentam Burundi. Ir arī Uh, uh, nav nekāds noziegums iestāties par cilvēktiesībām vai kritizēt uh, situāciju valstī, un Eiropas Savienībā ir jāaizstāv, Eiropas parlamentam ir jāaizstāv uh, tiesības šādi rīkoties, šie cilvēki ir jāatbrīvo, viņi neko sliktu nav izdarījuši. Mums ir arī jāuztur. Uh, jāturpina spiedienu izdarīt uz Burundijas varas iestādēm, nedrīkst šo spiedienu mazināt, un uh, Burundī varas iestādēm ir jānodrošina cilvēku un pilsoņu tiesību ievērošana šai valstī, un jānodrošina arī brīvu demokrātisku vēlēšanu noturēšana šajā valstī šogad. Paldies! Tagad Eiropas Tautas partijas grupas vārdā uh, Šons Kelijs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs atkal runājam par situāciju Burundī, par šo tēmātu esam jau iepriekš diskutējuši, un uh, š, uh, situācija ir ļoti drūmā, nav nodrošināta vārda un preses brīvība. Kopš 2016. gada 15. gadā Eiropas Savienība ir apturējusi uh, jebkādu tiešu atbalstu šai valstī pēc uh, valstī notiekoš, notikušajām vēlēšanām, kuras uh, nenotika demokrātiskā veidā, par to uz to norādīja uh, starptautiskie novērotāji un 2015. gadā sākās uh, plašsaziņas līdzekļu Uh, darbības ierobežošanu, BBC pārtrauca savu darbību, notika patvaļīgi žurnālistu aresti un valsts 2019. gadā preses brīvības ziņā atradās 159. vietā no 180 valstīm. 22. oktobrī pagājušajā gadā uh, policija arestēja četru žurnālistus, apsaudzot uh, viņus uh, draudu radīšanai valsts drošībai. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība un tās augstais pārstāvis veiktu nekavējošus pasākumus, lai uh, panākt šo žurnālistu atbrīvošanu, jo viņiem ir piespriests 15 gadu ciekum, cietums sots. Ir tāpat uh, jācenšas uzlabot šīs valsts uh, iedzīvotāju situāciju. Paldies. Tālāk sociāldemokrātu grupas vārdā dodu vārdu deputātei Izabelē Šantošu. Vienu minūti, lūdzu. Runātāja mikrofons nav ieslēgts. Prošē o vončeņu mikrofonu. Lūdzu, ieslēgt mikrofonu, saka priekšsēdētāja. Sankšavīna. Libertāte de expressão. Paldies priekšsādātājiem. Vārda brīvība uh, Burundi ir apspiesta, un gadījums ar žurnālistiem un viņu šoferi, kas tika apcietināti 2019. gada beigās, ir tikai viens uh, no uh, gadījumiem garu šādu gadījumu sarakstā. ANO cilvēktiesību padome arī ir norādījusi uz šiem smagajiem cilvēktiesību pārkāpumiem un konkrēti tiek runāts uh, par uh, slepkavībām, spīdzināšanu, patvaļīgu apcietināšanu. Uh, Un e, tas viss notiek e, vispārējā nesodāmības e, gaisotnē, ko īsteno valdošā vara. Un tas tikai vēlreiz parāda to, kāda ir kopējā situācija, un tā ir pelnījusi mūsu uzmanību. Četri žurnālisti, kas tika arestēti gada beigās, kā mīt Kazi, Ndiru Būzam, Pozenci, Hareri Mana un viņu šoferis Mazabari Kiza mm, e, mm, arī e, pārstāv cilvēktiesību pārkāpumu gadījumu. Paldies, Riņo Eiro grupas e, vārdā Dīta Harānzova lūdzu divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Burundi ir piedzīvojusi mm, vairākas krīzes pēdējo piecu gadu laikā. Opozicionāri pazūd, viņi tiek spīdzināti un nogalināti. Žurnālisti tiek iebiedēti un eh, bez tiesas un lēmuma apcietināti. Eh, ļaudari rīkojas nesodzīti un tūkstošiem Burundi burundiešu bēg eh, no vardarbības un humanās krīzes jau tā um, nelabvēlīgajā uh, situācijā tuvojošās vēlēšanas varētu veicināt vēl vairāk vardarbības. Valdībai ir jārīkos nekavējoties. Valdībai ir jāaizsargā savi iedzīvotāji un jānodrošina viņu tiesību ievērošanu un jānovērš situācijas eskalāciju. Valdībai ir jāatbrīvo ieslodzītie žurnālisti un jāceļ cenzūra. Ir jāievēro tiesiskums un jāveicina demokrātija. Pretējā gadījumā uh, valsts sairs. Šajos apstākļos Eiropas Savienībai nav citas izvēles, kā tikai apturēt finansiālo atbalstu Burundī valdībai, bet tajā pat laikā mēs nedrīkstam nodot Burundī iedzīvotājus. Mums ir jāpastiprina attīstības sadarbība, lai palīdzētu atvieglot humāno krīzi. Mums ir jābūt gataviem nodrošināt visu, ko varam no savas puses, lai veicinātu demokrātisku vēlēšanu procesu. Paldies tālāk! Uh,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 Nu, protams, mēs varam būt ārkārtīgi pateicīgi par to, ka mēs eh, varam būt šeit Eiropas parlamentā un runāt par ļoti traģisko situāciju Burundai. Un nedrīkstam tieši šī iemesla dēļ par to arī klusēt. Mums ir jāizsaka kritika. Nevar būt tā, ka žurnālisti tiek krimināli vajāti, ehm, ka valdība burtiski ehm, katru arestē, kas izsakās pret to. Nē, situācija jāmaina. Mēs varam izmantot daudz un dažādus mehānismus situācijas uzlabošanas labā. Mēs, kā zaļā mm, partija, vēlamies aicināt visas Eiropas Savienības eh, mm, varas iestādes, vēlamies aicināt arī pilsoniskās organizācijas atbalstīt, eh, piemēram, citas pilsoniskās organizācijas Burundī, sieviešu organizācijas un tā tālāk. Un tieši tādā veidā mēs varam veicināt situācijas uzlabošanos. Aicinām turklāt arī Jozefu Borelu augsto pārstāvi spēcināt attiecības ar um, Austrumāfrikas um, Savienību, lai runātu par Burundiju. Paldies! Nākamais runātājs deputāts Černecki EKR grupas vārdā. Priekšsēdētājs Kolns, komisāra Kongs, es esmu bijis Burundī un biju arī kaimiņu valstīs Tanzānijā un eh, citās kaimiņos, arī Kongo Demokrātiskajā republikā. Un gribu teikt, ka es zinu, kāda ir situācija šajā eh, valstī. Eh, un jāsaka, ka Beļģija, piemēram, arī eh, ir atbildīga par šo Burundi valsti, jo, eh, ja runājam par žurnālistu brīvību, tad eh, mm, būs šīs vēlēšanas, bet šeit ir svarīgi atcerēties, ka mums ir jāparāda, kāds ir e, šis represija mehānisms, un mums ir jāpārtrauc sniegt finansiālu atbalstu valstīm, kas apspiež e, cilvēktiesības. Paldies Černiecki kungam tālāk, kas taldo kungs, bet neredzu viņu zālē. Tādā gadījumā Došu vārdu deputātām Kārlos Zorīno. Viena minūte, lūdzu. Paldies priekšādātājiem. Mēs labi zinām, ka Burundī bijuši tādi notikumi, tie ir politiski un sociāli, kas ir ļoti traģiski. Un tas nozīmē, ka mums jānosūta ļoti spēcīgs vēstījums attiecībā uz cilvēktiesību respektēšanu un runas brīvību valstī. Mēs esam atbalstījuši NVO tur un to darbu, tas jāturpina darīt. Arī uz brīvību šobrīd tiek pilnā mērā apdraudēta. Redzot notiekošo, redzot, kāds pastāv šis oficiālais diskurs, situācija patiešām problemātiska. Ļoti daudz žurnālistu tikuši arestēti, viņi nespēja brīvi īstenot savus darba pienākumus. Un mums nepieciešams panākt, ka valstī norisinās brīvas un godīgas vēlēšanas. Mums ir jāatbalsta uh, arī ES diplomāti tur valstī uz vietas. Eiropas Savienības diplomātiskie centieni jāizteno visā, visos veidos tieši tā, lai pārtrauktu šos pastāvīgos cilvēktiesību pārkāpumus. Sociālais miers valstī ir ārkārtīgi nozīmīgs, ja vēlamies cīnīties arī pret šo visai endemisko nabadzību, kas pārmākusi valsti. Paldies! Un tagad vēl uzdot vārdu Filam Benjonam. Burundijā joprojām notiek cilvēktiesību pārkāpuma mano ziņojums, kas tika sagatavots pagājušā gada septembrī, liecina, ka policija, izmeklēšanas, izlūkošanas dienesti un pat valdošā partija ir atbildīgi par nogalināšanu, par mm, cilvēku pazušanu, par patvaļīgiem arestiem. Un eh, tā, šāda veida rīcība tiek vērsta pret opozīciju vai tikai tādiem, kas tiek uzskatīti par opozīciju un viņu ģimenes locekļiem. Uh, Un viena no traģiskākajām lietām ir runas brīvības trūkums. Tā tiek pilnībā šobrīd apspiesta Burundī. BBC licenci Burundijas varas iestādes atcēla. Tāpat arī neļāva pilsoņiem piedāvāt, in, piedāvāt informāciju BBC pārstāvjiem. Pat bērni netiek uh, atbrīvot no šādas vajāšanas. Trīs uh, skolnieces pagājušajā nedēļā tika arestētas, tāpēc, ka viņas, lūk, esot uh, piezīmējuši kaut ko klāt prezidenta tālam skolas grāmatā. Uh, Pavisam nesen savukārt policija arestēja četrus žurnālistus no Burundi plašsaziņas līdzakļu organizācijas un arī viņu šoferi. Viņi šobrīd sas, nu, visdrīzāk viņiem draud 15 gadu cietumsots tikai tāpēc, ka viņi īsteno savus profesijas pienākumus. Mums ir jāsadara spiediens uz Burundijas valdību un jāpiespiež viņus atbrīvot šo žurnālistus, pārtraukt uh, kriminālu vajāšanu un vajāšanu pret opozicionāriem un žurnālistiem un uh, jānodrošina preses brīvību. Burundi gaugulā ir parakstījusi starptautiskās eh, konvencijas par pilsoniskajām politiskajām tiesībām un tur tiek iekļauts arī princips par runas brīvību ir ārkārtīgi svarīgi pārliecināties par to, jo gaidāmas prezidenta vēlēšanas tām būtu jābūt brīvām un godīgām, un tieši tas būtu tas labākais veids, kā nodrošināt brīvu un patiešām demokrātisku sabiedrību. Paldies! Nākamais runātājs Natans Gīls, pusotra minūte lūdzu. Paldies! Nu, šķiet tā visai īpatnē, ka mēs šeit, Eiropas parlamentā, Strasbūrā, tagad debatējam par runas brīvību Burundijā bet tāpat laikā to noteikumu dēļ, ko šis parlaments pieņēma šonedēļ, es vairs nedrīkstu paust savu vēlmi un savu brīvu gribu, nedrīkstu likt savu nacionālo karogu šeit sev priekšā uz galda. Vai tiešām jūs tagad sprediķosiet citām nācijām par to, kādas brīvības viņiem būs vai nebūs izpausts, izpausties, ja tāpat laikā jūs neļaujat kolēģiem šeit, šai parlamentā, la, ar lepnumu izrādīt savus nacionālos, eh, savu nacionālo pierādību kā karogu? Nu, kā jūs baidāties? Nu, palīdziet, protams, citām nācijām un tā tālāk, bet vienlaikus sakārtojot arī paši savas mājas. Mēs, Briti, dosimies prom no Eiropas Savienības un savu karogu paņemsim līdzi. Bet izbeidziet būt liekuļi un ļaujiet arī citiem deputātiem, mūsu kolēģiem šeit izpausties un e, izrādīt savu lepnumu par sevi, saviem vēlētājiem un nacionālo identitāti, izvietojot savus nacionālos karogus uz galdu priekšā. Paldies, paldies, saka priekšstādājs. Nākamā runātāja Nīna Gil. Vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšādātāji, komisārkungs. Ārkārtīgi skumji sekot eh, tam, kas tika teikts, nu pat, bet es vēlos pievērsties Burundijai. Gribu, lai Agnes Nirumbuda, Kristīna Kamikāzī, Terēns Monzenzi un Egita Harimana tiktu atbrīvota. Viņi tika arestēti tikai par to, ka īstenoja savu darbu. Viņi vienkārši vēlējās saukt eh, valdību pie atbildības, un tagad viņiem draud vairāk kā 15 gadu cietumsots. Viņi tika arestēti par apsūdzībām, eh, kur tika teikts, ka lūk, viņi apdraudot valsts drošību, bet faktiski ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir uzbrukums runas brīvībai, jo ne, valdība negribēja, lai tiktu pausta informācija, informācija par nopietniem cilvēku tiesību pārkāpumiem pārkāpumiem Burundijā. Un tāpēc mans jautājums komisāram ir šāds. Ko darīs ārējās darbības dienas, lai izdarītu spiedienu uz Burundijas valdību un šie četri žurnālisti tiktu atbrīvoti? Kā jūs, iz, kādas sviras jūs izmantosiet, piemēram, šos 400 miljonus eiro, kas tiek piešķirta valstī attīstības fondu ietvaros? Um, lai to visu panāktu? Un kā jūs pārliecināsieties, ka maijā paredzētās prezidenta vēlēšanas norisinās atbildi, atbilstīgi tā, lai nu, tiktu aizsargāts tas nieciņš, kas palicis valstī no preses brīvības un vēlēšanas būtu godīgākas? Priekšādātāji, varbūt šī ir man pēdējā uzstāšanās šai plenārsēžu zālē. Man ir bijis gods un privilēģija celties kājās un iestāties par tiem, kuriem tiesību šobrīd nav. Un tā ir platforma, ko izmantošu, lai runātu par cilvēktiesību pārkāpumiem visā pasaulē. Paldies! Liels paldies, saka priekšādātāji! Nākamais runātājs Marks Pāvels Balts uz vienu minūtu lūdzu. Šanovna paņem šodničo. Kodētā priekšsēdētāja, vārda brīvība ir neapšaubāma vērtība un tā, tas ir pamatu pamats demokrātijai, lai kalpotu brīvībai un lai ļautu brīvi paust eh, savas idejas un domas, un tā ir viena no cilvēku pamatiesībām. Patreizējā valdība Burundī bloķē piekļuvi informācijai un manipulē ar sabiedrisko domu. Personas, kuras cenšas sniegt informāciju uz ārvalstīm, um, tiek sodītas, piekautas, nogalinātas. Uh, Burundi uh, valdība nerespektē cilvēku tiesības un necenšas atbalstīt demokrātiju. Eiropas komisijai un Eiropas parlamentām ir jāspēlē svarīga loma, lai sekotu situācijas attīstībai Burundī, lai izvairītos no vēlēšanu rezultātu manipulēšanas, lai tur varētu beidzot iestāties miers un vārda brīvība. Paldies, deputāti! aktiem. Tagad dodu vārdu Kastaldo kungām pusotra minūte lūdzu. Liels paldies priekšādātājiem! 2020. gads varētu būt lielu pārmaiņu gads Burundī, jo 20. maijā valstī paredzētas prezidenta vēlēšanas. Mm, paredzēts arī tālākas politiskās vēlēšanas valstī. Mēs labi zinām, kas notika pēc 2015. gada. Tas bija vienkārši šausmas un ārprāts. Pa to laiku ir notikuši ļoti nopietni cilvēktiesību pārkāpumi valstī. Zinām, ka valsts prezidents ir īstenojis ļoti eh, šausminošus uzbrukumus pret iedzīvotājiem, eh, vērsies pret tiem ar represijām, slaktiņiem, eh, beztiesas nogalināšanu, vērsies pret pilsonisko sabiedrību visās tās izpausmēs. Un 2019. gadā bijušas daudz daudzas politiskas slepkavības, izteikti dar, draudi pret dažādu veidu politiskiem oponentiem, un pilsoniskās sabiedrības darbības lauks ir sašaurinājies līdz minimumam. Tiek apdraudēti žurnālistiem, žurnālisti tiek arestēti, nogalināti. Es esmu ārkārtīgi nobežījies par situāciju valstī tie liecina, tā liecina par to, ka pastāv tāds milzīgs vardarbības vilnis, un tas droši vien turpināsies līdz pat vēlēšanām. Kā pārliecināties, ka vēlēšanās varēs piedalīties arī eh, opozīcijas pārstāvi, kā nodrošināt brīvus plašsaziņas līdzekļus? Valstī ir vajadzīgs ilgtspējīgs politisks risinājums, te ir vajadzīgs starptautiskais atbalsts risinājumu meklēšanā ir vajadzīgs atbalsts pilsoniskajai sabiedrībai Burundijā. Citādi valstī miera un drošības nebūs nekad. Tāpēc mums, kā Eiropas Savienībai, jārunā ar spēcīgu balsi un kopā ar starptautiskajām organizācijām un sabiedrību mums jāiestājas par cilvēktiesību jautājumiem šai valstī. Paldies, saka priekšādātāji. Deputāti, lūdzu, uzliek ausis, vai jūs pieņemsiet zilās kartītes jautājumu, lūdzu? Zilās kartītes jautājumu uzdod uh, Sokola kungs. 30 sekundes lūdzu jums. Okay. Thank you very much. Lielas paldies! Godātais kolēģi, jūs minējāt problēmas Burundī, bet tā jau nav vienīgā valsts, kur piedzīvojam šāda veida problēmas, ir īpaši jau Āfrikā. Mēs šāda veida jautājumus parlamentā apspriežam bieži. Bet ko jūs godīgi domājat, Eiropas Savienība vispār var darīt, lai patiešām ietekmētu situācijas šāda tipa valstīs? Mums, protams, ir attīstības palīdzība un tā tālāk, bet cik lielā, lielā mērā Eiropas Savienība var rast vienotu balsti, lai ietekmētu šos jautājumus globāli? Paldies! Tagad jums iespēja atbildēt uz šo jautājumu, kas tādā kungs. Lielas paldies! Jā, tas ir nozīmīgs jautājums, kolēģi. Pirmām kārtām es gribētu teikt, ir taisnība, ka tā nav vienīgā valsts, bet tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi um, er, pārliecināties, ka tiek respektēts cilvēks tiesības arī Kotonu nolīguma ietvaros, um, ka tā Kotonu nolīga normas tiek ēvarotas un mums ir. Uh, nu, piemēram, jādomā par, ne tikai par atbalsta fondu apturēšanu, bet varbūt jāizteno mērķiecīgas sankcijas pret tiem, kas ir atbildīgi par visām šīm nežēlībām un zvērībām. Mēs Burundī gadījumā runājam šeit par genocīdu, un uh, tur joprojām uh, līdzīgi kā Rondā ar Tucī notiek, uh, piemēram, etniskās, etniskais genocīds un tam līdzīgi. Mums ir jāpārliecinās, ka ir vienota pozīcija starp dalībvalstīm. Nevaram pieļaut to, ka viena vai otra dalībvalsts kaut kur aiz muguras Eh, risina savas sarunas ar valstu un nerespektē augstā pārstāvi pieņemto kopējo nostāju un, protams, Eiropas Savienības kopējo nostāju. Paldies, saka priekšādātāji. Ir pieteikušies eh, trīs eh, brīvā mikrofona procedūrā. Pirmajam došu vārdu Pospešilkungam vienu minūtu, lūdzu. Pospešilkungs. Paldies, priekšādātāji. Jā, uzmanīgi klausījos šais debatēs un piekrītu visiem kolēģiem, kas nosoda situāciju Burundī. Tiešām tā ir ļoti sarežģīta šobrīd. Un liels paldies tiem, kas sagatavoja rezolūciju par situāciju Burundijā. Pēc sešiem mēnešiem valstī paredzētas vēlēšanas, pirmām kārtām parlamenta vēlēšanas un pēc tam prezidenta vēlēšanas. Un šai kontekstā mums vajadzētu pieprasīt, lai komisārs izmanto visus diplomātiskos kanālus un ekonomikas kanālus, lai pārliecinātos, ka šīs vēlēšanas norināt, norisinātos demokrātiski. Mēs varam tikai atkārtot un atkārtot to, cik ārkārtīgi traģiska ir šī attieksme pret žurnā un izturēšanās pret žurnālistiem. Tāpēc arī jums kā komisija vajadzētu darīt visu iespējamo, lai līdz vēlēšanām būtu iespējams eh, arī demokrātiski ziņot par visiem šiem notikumiem eh, žurnālistiem un tā tālāk. Jāsaka gan, ka situācijas analītiķi runā par to, ka vēlēšanas varētu vēl vairāk pasliktināt situāciju un notiek ļoti daudz arī Burundijas konstitucionālo pārkāpumu. Un, mm, un, mums jāmēģina darīt viss, kas iespējams nākamais runātājs uz vienu minūti. Tā kā Egan kunga zālē nav, kurš bija pieteicies kā nākamais brīvajā mikrofonā. À, ah, lūdzu, Egan kungs. Pan poseł Eugen Tomak. Tomak kungs, lūdzu, dod vārdu jums. Am uh, dorit să intervin tocmai pentru că Paldies, priekšstādātāji. Es vēlējos uzstāties par šo jautājumu jo uh, uzskatu, ka ir svarīgi, lai Eiropas parlamentā notiktu debates par uh, cilvēktiesībām, par vārda brīvību un apspriesta tiktu situācijas tais valstīs, kur šīs tiesības netiek respektētas. Mēs esam tā institūcija, kas iestājas par šīm vērtībām un a, uh, mūsu savienība balstās uz Eiropas vērtībām. Mums ir jāatbalsta žurnālisti, kuri profesionāli strādā valstīs, kur demokrātija ir trausla. Mums ir vislielākais diplomātiskais korpus pasaulē. Ārējās darbības dienestam būtu aktīvāk jāiesaistās. Mums ir vislielākais diplomātu tīkls pasaulē, un mums ir jādod savus ieguldījumus situācijas uzlabošanā Burundī. Tālāk dod vārdu deputātām Agelāra kungam vienu minūti. Paldies, Paldies priekšādātāji! Pagājušajā mēnesī vien man bija tas gods būt par daļu no AKK delegācijas uz samitu, kas norisinājās Rondā. Toreiz mēs runājām par Eiropas Savienības attiecībām ar Āfrikas valstīm šajā pēc Kotonu periodā. Un tas arī nāk laikā, kad, piemēram, tiek slēgti eh, vispārīgo preferenču nolīgumi, un komisija turklāt eh, lēma, ka Burundī kā Rondas kaimiņu valsts, eh, nu, ir līdzīgi kā Ronda piedzīvojusi briesmīgu genocīdu 90. gados un 98. gadā mm, mm, parakstīja tomēr Kotono nolīgumu. Mēs zinām, ka Burundi ir viena no nabadzīgākajām valstīm pasaulē. Vairāk kā 50% iedzīvotāji ir atkarīgi no ārējas palīdzības valstī. 91 līdz 160 miljonu eiro, kas tiek piešķirt valstī, ir ārkārtīgi svarīgi. Tas nozīmē, ka mums jāizstrādā plāns attiecībā uz gadējām vēlēšanām, prezidentu un parlamentu vēlēšanām, lai pārliecinātos, ka nenotiek sistemātiskas represijas pret žurnālistiem. Un netiek apspiesta politiskā opozīcija. Tāpat arī jānodrošina, ka nenotiek spīdzināšana un citi, uzņē, un citi cilvēktiesību pārkāpumi. Paldies, un tālāk došu vārdu komisāram. Lenarčiča kungs, lūdzu. President, honorable members. Priekšsēdētājs kungs, godātie deputāti. Es eh, pilnībā mm, piekrītu jūsu bažām par situāciju Burundī. Es atceros, ka pagājušā gada decembrī padomi apstiprināja nepieciešamību īstenot atbilstošos pasākums atbilstoši Kotonu līguma 96. pantam. Eiropas Savienība uzskata, ka krīze Burundī uh, ir eh, viena no aktualitātēm, kam ir rūpīgi jāsako, un mēs sadarbojamies ar Āfrikas Savienību, ar Āfrikas reģionālajām organizācijām, un ir e, zīmes, kas liecina par to, ka spriedze varētu palielināties um, vēl e, gaidot vēlēšanas mājā. Cilvēktiesību un pamatiesību, tas ir vārda brīvības pārkāpšana, um, biedrošanās un uh, pulcēšanās um, brīvības tiek apspiestas visā visā valstī. Eh, četri žurnālisti, kas tika eh, ieslodzīti un viņu šoferis eh, tika bieži pieminēti šeit, un es gribu teikt, ka Eiropas Savienība ļoti rūpīgi seko notikumu attīstībai, un esam par šo jautājumu arī runājuši ar Burundi, partneriem Burundi iestādēm, un mēs neļausim šim jautājumam noklust. Burundī izmeklēšanas komisija savā ziņojumā septembrī uh, norādīja, ka Burundi uh, valda mm, tāda iebiedēšanas taktika pret visiem, kas cenšas uh, uzstāties pret valdošo uh, pastāvošo varu un mm, augst līmeņa amatpersonas Burundī tiek uh, apsūdzēts starptautiskos uh, nozīgumos, bet, diemžēl, man ir jāsaka, ka situācija var tikai vēl pasliktināties, un tas noteikti nav neviena interesēs. Katrā ziņā uh, ne Burundī un tās iedzīvotāji interesēs. Un es gribu teikt, ka Eiropas Savienība negrasās pamest Burundī. Izmantojot attīstības sadarbību, Eiropas Savienība ir apstiprinājusi vēlreiz savu klātbūtni šajā valstī, un mēs sadarbojamies ar cilvēktiesību aizstāvjiem, starptautiskām organizācijām. Nākamajos četros mēnešos līdz Burundī vispārējām vēlēšanām ir svarīgi, lai Burundī nodrošinātu caurskatām un demokrātisku vēlēšanu procesu, lai politiskā un pilsoniskā telpa būtu atvērta un cilvēku tiesību pārkāpumi un nesodāmība tiktu izskausta. Aruša uh, līguma ievērošana ir ļoti svarīga, un es aicinu Burundī iet šo ceļu, atzīmējot, ka ir uh, labas iestrādes, kā piemēram rīcības kodeks, ko plaši atbalsta politiskās partijas Burundī un prezidenta paziņojumi nekandidēt uz ceturto periodu. Ja Burundi izvēlēsies iet šo ceļu, tad tā var paļauties uz Eiropas Savienības gatavību sniegt atbalstu šajā ceļā. Paldies komisāru kungam! ir iesniegti seši rezolūcija projekti, noslēdzām debates, balsošana notiks uh, vēlāk šodien. Pārējām pie nākamā uh, darba kārtības punkta. Tā ir Nigērija, it īpaši nesenie teroristu uzbrukumi. Vēlreiz atgādinu, ka, lai pieteiktos eh, debatēs un uzdot zilās kartītes jautājumu, jūs varat eh, pieteikties gan paceļot roku, gan izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu, kas ir pieejama plenāra sēžu zālē. Un tagad vispirms došu vārdu uh, eh, Asitē Kanko. Viena minūte. Bring back our girls. At, atcerieties, pirms uh, sešiem gadiem uh, pasaulē aicināja, lai uh, tiktu atbrīvotas uh, 600 nolaupītās skolnieces, un vēl 100 no viņām joprojām nav atgriezušās mājās. Ir viegli iedomāties, cik sāpīgas uh, ir eh, šo skarto ģimeņu situācija. Uh, uh, zem Saharas Āfrikā uh, ir uh, vēl viena valsts, kuras uh, ekonomiskais sociālais potenciāls ir būtībā izniekots. Uh, Nigērijai vajadzēja būt uh, vadošai valstī šajā reģionā, bet uh, tā vietā katru dienu cilvēki iet bojā no teroristu uzbrukumiem un miljoniem uh, iedzīvotāju uh, uh, dzīvo pastāvīgās bailēs. Un uh, mūsu pūles ir jāpieliek pie tā, lai Uh, pārtrauktu vardarbību starp dažādām kopienām, lai tiktu pārtrauktu terorismu, teroristu uzbrukumu. Tagad vārds Erikam Markartam. Paldies priekšsēdētāji, pateicos kolēģiem, kuri ļoti īsā laikā varēja panākt vienošanos par šādu plašu rezolūciju. Ir ļoti svarīgi, lai parlaments pieņemtu situāciju šai uh, satraucošai humanitārai situācijai Uh, Nigērija uh, starptautiskajā terorisma indeksā ir trešajā vietā pēc Afganistānas un Irākas. Divi miljoni cilvēku ir padzīti no viņu dzīves vietām, septiņi miljoni cilvēku ir atkarīgi no humanās palīdzības, un kristieši tiek vajāti viņu reliģiskās pārliecības dēļ bet rezolūcijā ir jānorāda, ka šai valstī nenoniek, nenotiek reliģiskais karš, bet jāsaka, ka klimata krīze jau tagad ietekmē valstu ekonomiku, stabilitāti, noved pie konfliktiem un teroristu organizācijām ir auglīga augsne tajās vietās, kur cilvēkiem nav nekādu nākotnes izredžu. Un mums vajadzētu uh, labāk uh, strādāt, lai uh, sniegtu atbalstu šīm valstīm, jo bieži vien mūsu attīstības politika ir vērsta patiesībā uz mūsu pašu interesēm, nevis lai palīdzētu, piemēram, Nigērijas iedzīvotājiem. Ir uh, jāīsteno attīstības sadarbība, lai cīnītos pret nabadzību. Ja mēs vēlamies, lai mazāk cilvēku bēgtu prom no Nigērijas, nevar vienkārši iedomāties, ka mēs varēsim še, šīs valsts robežas noslēgt un uh, tad viss apstāsies. Nē, šī valsts ir jāveido, jātīsta un šī Eh, rezolūcija ir svarīga. Mums ir jādomā par to, kā palīdzēt eh, šiem cilvēkiem uz vietas, lai viņam nebūtu jābū, jābēg prom, nevis vienkārši, lai mēs censtos apturēt bē, bēgļu plūsmas. Paldies! Eh, mēs ar ļoti lielu interesi klausāmies šajās debatēs. Tagad vārds Berga kungam. Es esmu iesniedz rezolūcijas projektu par kristiešu vajāšanu Nigērijā, par to, ka pagājušā gada decembrī 11 cilvēkiem tika izpildīts nāves sots nocērtot galvu. Bet šis eh, parlaments, diemžēl, vienmēr kaut kā izvairās, lai eh, runātu par kristiešu vajāšanu, lai nosodītu šādu situāciju un aicinātu steidzami rīkoties. Uh, Ziemassvētku laikā notika uzbrukumi kristiešiem uh, islāma vārdā, bet uh, šīs uh, temats kaut kā nav nonācis uzmanības lokā. Šie cilvēki, tik, viņiem tika nocirsta galva, jo viņi uh, bija kristieši, un to uh, izdarīja teroristu grupējums. Es atbalstu rezolūciju par eh, situāciju Nigērijā, bet mums būtu jārunā arī par kristiešu situāciju Nigērijā un Rietum Āfrikā. Paldies! Tagad vārds Zoriņokungam. kungam. Un, ja eh, kāds vēlas iesniegt zilās kartītes jautājumu, tad tas eh, jādara eh, pēc tam, kad ir uzstājušies rezolūcijas autori. Paldies! 36 tūkstoši cilvēku ir gājuši bojā Nigērijā no teroristu uzbrukumiem, miljoni cilvēku devušies bēgļu gaitās, notiek seksuāla vardarbība pret uh, bērniem un sievietēm, daudzi bērni nevar dot apmeklēt skolu, un uh, jaunākie uh, teroristu uh, uzbrukumi arī liecina par nestabilitāti. Ir valsts iestādēm jāuzlabo drošības situācija valstī un jānodrošina tas, ka pie atbildības tiek saukti tie, kuri ir pastrādājuši noziegumus pret cilvēci. Tāpat ir jānodrošina iespēja nevalstiskām organizācijām sniegt uh, atbalstu un ir jānodrošina veselības aprūpe, pamat veselības aprūpe sievietēm un bērni. Eh, situācija valstī pasliktinās, ir eh, jāveido mierā process, jānodrošina ekonomiskā eh, stabilitāte, arī bēgļu plūsmā uz kaimiņu valstīm rada uh, Uh, papildu problēmas. Tādēļ ir nepieciešams pastiprināt sadarbību cīņā pret teroristiem jācīnās pret visa veida ekstrēmismu. Nigērijā tai jābūt šīs valsts prioritātei. Uh, situācija Nigērijā uh, skar arī mūsu drošību. Mēs zinām, ka Āfrikas kontinents ietekmē visu pārējo pasauli, bet īpaši Eiropas Savienību, un mums ir jācīnās ar šo sērgu. Paldies! Tagad vārds uh, Urbanam Krespo. Paldies, priekšsēdētāji! Nigērija ir lielākā naftas ražotāja valsts Eiropā tā ir valsts, kam ir uh, bagātīgi dabas resursi, bet vairāk kā puse iedzīvotāju dzīvo nabadzībā, uh, valstī valda vardarbība, vairāk kā divi miljoni cilvēku ir uh, pametuši dzimtās mājas, mē, mētens tiek izvarotas. Uh, Boko Haram eh, rīko teroristu uzbrukumus un ir ierobežotas eh, NVO iespējas sniegt humāno palīdzību šai valstī. Tāpat kājām tiek mīdītas eh, pilsoņu tiesības un brīvības ir ļoti svarīgi, lai tiktu ievērotas starptautisko humanitāro tiesību normas un uh, ir jāpadomā par to, kā labāk izmantot Eiropas uh, uh, finansējumu palīdzības sniegšanai, tāpat jādomā par vides problēmām. Mēs šobrīd diskutējam par jauno zaļo kursu, uh, bet Nigēras upes delta ir viena no pasaulē vispiesārņotākajām vietām. Šai val, eh, reģionā valda vardarbība, nabadzība un uh, cilvēki bēg prom no šīs valsts. Tūkstošiem cilvēku riskē ar savām dzīvībām, dodoties bēgļu uh, gaitās. Uh, mēs uz šīm migrācijas plūsmām raugāmies tikai no sava viedokļa, kādas problēmas tas mums rada, bet mums būtu vairāk jādomā par šo plūsmu cēloņiem, par to, kā Eiropas īstenotā politika, transnacionālie uzņēmumi ietekmēs situāciju Nigērijā un Dienvidu puslodes valstīs. Tad mēs varēsim domāt par migrācijas plūsmu ietekmēšanu. Mums ir jāpārāk Uh, pagriežās par 180 grādiem savā ekonomiskajā un strateģiskajā politikā, ko īstenojam Āfrikas kontinentā. Mēs nevaram vienkārši runāt tukšus vārdus vai izdalīt ieročus. Mums ir jāmaina mūsu politika, jāīsteno jauna Āfrikas politika. Paldies! Tagad vārds Zdehovska kungam. Paldies! komisāra kungs, priekšsādātājs kungs, godātie deputāti, esam sagatavojuši rezolūcijas projektu par situāciju Nigērijā. Šajā valstī tiek nogalināti kristieši, atkal ir noticis uh, necilvēcīgs terora akts, ir arī nolaupīti četri misionāri. Uh, bet uh, pirms tam ir notikuši vēl citi uh, vardarbības akti, uh, arī vardarbība, cilvēki tiek uh, pārvietoti valsts teritorijā. Šī aina ir gluži šausminoša, uh, ko mēs varam novērot Nigērijā. Vairāk nekā 6000 kristiešu ir nogalināti piecu pēdējo gadu laikā. Tāpat daudz musulmaņi ir gājuši bojā. 3500 zēnu ir uh, sagūstīti un atrodas šausminošos apstākļos. Valsts varas iestādēm nav nekādas kontroles par militāriem grupējumiem. Un Boko Haram ir viena no lielākajām organizācijām, kura uh, organizē mērķētu genocīdu un citas zvērības, to varētu salīdzināt ar nacistu vai komunistu režīmu un ar to, kas notiek Afganistānā un Irākā. Pastāvīgi Uh, ir jāpievērš situācijai uzmanība, augstam pārstāvim ir jārīkojas, mēs, uh, mums ir jācenšas situāciju atrisināt. Paldies, tagad vārds Benjāna kungam. Nigērija ir gandrīz sabrukusi valsts jau gadu desmitiem. Ir tīpaši tādēļ, ka notiek ķīviņas starp divām uh, lielākajām politiskām partijām, tādēļ netiek risināts valsts reālās problēmas. Uh, Piemēram, par spīti tam, ka mm, armija ir guvusi zināmus panākumus, Boko Haram no, joprojām apdraud uh, drošību valsts ziemeļu reģionos, cilvēki tiek nogalināti, tiek iekasēti uh, nodokļi Boko Haram vārdā, un tas pats ietekmē arī situāciju Čadā un Kamerūnā. Gadu desmitiem pastāv uh, Uh, konflikti starp uh, la, uh, lauksaimniekiem un nomadu gan, grupējumiem, bet visvairāk šajā konfliktā cieši tieši bērni. Viņus rekrutē teroristu grupas un izmanto kā bērnu karēvis, vai viņi ir spiesti pastrādāt pašnāvnieku uzbrukumus. Tāpat notiek uh, patvaļīgi aresti, sprīdzināšana. Mm, na, Nigērijas varas iestādēm būtu jāgarantē cilvēku tiesību ievērošana valsti un jā uh, vada šī cīņa. Prezidents Buhārī tika atkārtot ievēlēts 2019. gadā, jo viņš apsolīja cīnīties pret terorismu un terorismu grupējumiem tādiem kā Buhārī. Tagad viņām būs jāpilda uh, Uh, dotais solījums jāīsteno visaptveroša stratēģija, kas ir gan izstrādāta, bet netiek īstenota. Eiropas Savienībai un dalību valstīm ir jāsniedz tehnisks atbalsts šai valstī. Un mēs a, uh, arī apņēmīgi atbalstam Nigērijas centienus cīņā pret terorismu. Paldies! Tagad uzstāsies deputāta politisko grupu vārdā. Eiropas Tautas partijas grupas vārdā Zofko kundze. Uh, tagad jums ir iespējams uzdot uh, zilās kartītes jautājumu deputātiem, kurš uzstāsies pēc uh, politisko grupu pārstāvjiem. Paldies! Uh, uh, pastāva Nigērijā uh, Uh, vēsturiska konkurence starp kristiešiem un musulmaņiem. Pēdējā laikā uh, teroristu grupējumi Boko Haram un Islāma valsts rietumu Āfrikas provincē terorizē valsts iedzīvotājus uzbruk reliģiskām ēkām un skolām un vairāk nekā 6 tūkstoši kristiešus džihādistu grupas ir nogalinājuši kopš 2015. gada pagājušā uh, nedēļa 8. Uh, janvārī notika uzbrukums kristiešu ciematam Dienvidā Nigērijā, tika nogalināti 13 iedzīvotāji. Un uh, uz atbildību par uh, šiem uzbrukumiem ir uzņēmusies uh, Islāma valsts rietumu province, uh, apgalvojot, ka tā ir atriebība pret Abu Bakara al-Bagādī nogalināšanu Sīrijā. Tāpat ir valsts varas iestādes pasludinājušas, ka tiks veikti pasākumi, lai uh, vērstos pret terorismu, bet valsts varas iestādes bieži vien ignorē uzbrukumus kristiešiem un nerīkojas. Ir pienācis laiks, lai starptautiskā kopiena atzītu, ka visā pasaulē tiek vajāti kristieši. Āfrika ir ļoti reliģisks kontinents un nepareizi izpratni par reliģiju bieži vien tiek izmantota, lai kurinātu naidu un vardarbību. Ir jānodrošina reliģisko minoritāšu aizsardzība Eiropas Savienībā jākoncentrējas uz reliģi, starp reliģiju dialogu attiecībās ar trešajām valstīm. Uh, 2005. gadā Eiropas parlaments piešķīra Sakaro balvu uh, Uh, musulmanim, kurš bija uh, gājis uh, bojā. Un mums ir jāstrādā pie šo jautājumu risināšanas. Paldies. Tagad vārds Marija Arēnai, sociālistu grupas vārda. Nigērija ir Āfrikas lielākā valsts, kurā ir 200 miljoni iedzīvotāji. Līdz 2050. gadam prognozēts, ka valstī būs 500 miljoni iedzīvotāji. Nigērijā valda spriedze. E, e, Ziemeļa austrumos Boko Haram organizē teroristu uzbrukumus, ir e, tūkstošiem nogalināto, miljoniem pārvietoto personu, un pastāv arī konflikts starp ganiem un uh, Uh, zemniekiem, uh, un to neizraisa reliģiskas domstarpības, bet gan klimata pārmaiņas ir uh, konkurence par auglīgu zemju izmantošanu. Un uh, situācijai Nigerijā jāmeklē globāls risinājums, jāatrisina Lībijas situācija, jānodrošina ieroču embargo īstenošana un uh, dabas resursi, nafta, gāze, uh, Uh, metālu rūdas ir uh, jāizmanto tā, lai tas veicinātu valsts attīstību. Uh, diemžēl naftas resursu izmantošana rada ļoti nopietnu dabas piesārņojumu. Ir tāpat jācīnās pret globālo noziedzību, dažādu veidu kontrabandu, prostitūciju un jācīnās pret uh, nodokļu nemaksāšanu Nigērijā. Eiropas Savienībai Nigērija ir jāuzskata par prioritāru partneru valsti stratēģijai attiecībās ar Āfrikas uh, Savienību un jādomā par uh, šīs, šī reģiona valstīm, par Čādu, uh, Uh, un uh, citām kaimiņu valstīm, kuras arī cieši no nestabilitātes šai valstī, un tādēļ Nigērijai jāpaliek mūsu privileģētai partneru valstī. Lielas paldies! Nākamais runātājs Rodrigas Rāmus Reņū grupas vārdā. Lūdzu. Lielas paldies priekšādātā. Nigērija ir trešā teroristu visvairāk skartā valsts pasaulē pēc Afganistānas un Irākas. Pēc Boko Haram vardarbības situācija vēl tālāk um, sāsinājusies. Uh, arvien pieaug dažāda veida spriedzes starp dažādām etniskām grupām, starp musulmaņiem un kristiešiem. Nesen piedzīvojām, ka pieaugus vārdarbība cīņā par resursiem starp nomadiem un uh, lauksaimniekiem. Un šai vardarbības kontekstā un ārkārtas situācijā visvairāk cieši eh, riskam visvairāk pakļautātās grup, pakļautākās grupas - sievietes un bērni. Sievietes cieši no diskriminācijas, no vardarbības, eh, pastāv arī uh, dzimumu orgānu kropļošanas praksa valstī joprojām piespiedu laulības, bet īpaši gribētu pieminēt bērnu situāciju. Bērni tiešām dzīvo vienkārši šausminošos apstākļos, turklāt viņus rekrutē teroristu grupas, piespiež um, kā pašnāmniekiem uh, piedalīties teroristiskās darbībās. Visi šie bruņu, bruņotie grupējumi sadarbojas ar teroristiem, bet uh, valdība nenāk lē ar nekādiem pierādījumiem. Saskaņā ar starptautiskajām organizācijām apmēram pār pa 3000 bērniem ir aizturēšanas eh, režīmā, dažādos bruņotos bru, um, grupējumos un netiek piedāvāta piekļuva šāda veida eh, vietām, kur šie bērni tiek turēti. Bērni um, faktiski tiek piespiesti nodarboties ar terorismu. Uh, Cīņā pret terorismu jāizmanto konkrēts juridisks ietvers, tas taču ir saistīts visai cilvēktiesībām ar pilsoniskās sabiedrības tiesībām. Mēs gribētu mudināt starptautisko sabiedrību un īpaši Eiropas komisiju un dalībvalstis turpināt piedāvāt tehnisku atbalstu un visa veida citu atbalstu, kas nepieciešams, lai valstī varētu nodibināt mieru. Lies paldies nākamā runātāja deputāta Langensīpenes kundze. Šķiet, ka viņas nav zālē. Nu, tad tādā gadījumā nākamā runātāja Čekārdī kundze. Ja Langens Ipens kundze ieradīsies zālē, tad, protams, viņa varēs izteikties nedaudz vēlāk. Lūdzu, Čekārdī kundze, paldies priekšsādātāji! Vispārīga vienaldzība šobrīd valda Nigērijā pret tiem tūkstošiem uh, kristiešu, kas tiek vienkārši noslepkavoti, un to dara musulmaņu ekstrēmisti. Terē, terorisms ir kļūst par ikdienu. Visi zina, ka tas norisinās, visi zina, ka džihādisti uh, šeit uzdarbojas. Boko Haram pavisam nesen izplatīja video, kura rādīja, kā 11 kristiešiem eh, brutāli tiek nocirstas galvas. Tas bija Ziemassvētku dienā. Uh, Nu, tas ir milzīgs, milzīgs sarūktinājums, milzīgs šausminošs notikums kristiešu sabiedrībai arī šeit rietumos. Kopumā jāsaka, vairāk par 20 tūkstošiem kristieši ir nogalināti, un miljoniem cilvēku, miljoniem cilvēku ir devušies bēgļu gaitās šo džihādisku un Boko Haram darbības dēļ. Cilvēki ir pelnījuši mieru un respektu, un nekas netiek darīts, lai apkarotu šo barbaristisko rīcību. Vienīgais, ko darījusi valdība, eh, ir vienkārši teikusi, nu jā, tas ir slikti. Bet te nerunājam tikai par Boko Haram, kas gal galā ir daļa no ISIS. Bet ir arī cita veida ekstrēmisma grupējumi, Mm, kas no, mm, pas, pastrādā vardarbību, ciematos nogalina cilvēkus. Nu, viņi vēlas izplatīt islāmu ar vardarbības palīdzību. Šī, šāda veida situācija ir jāpatur pēc iespējas ātrāk. Mums ir jāaizstāv kristieši Nigērijā un jāaizstāv mm, viņi no, no rietumu līdz ar to no šāda brutāla ekstrēmistiska islāma. Paldies, nākamais runātājs deputāts Černecki. Paldies priekšsādātāji, komisārkungs. Nigērija ir uh, izcilas vēstures valsts. Tur tika uh, radīta, nu, mazliet nāk terakota. Kamo, uh, kacimo ir um, tāda tiešām uh, vēstures pieminekļu krātuvi un ko uh, dara Boko Haram. Boko Haram to visu izposta. Un patreiz tur notiek eh, cilvēku vajāšana, eh, piekaušana, nogalināšana, un tādēļ mums ir jārunā skaļi un skaidri. Mēs nedrīkstam pievērt acis uz to, uh, kas tur notiek, ko tur dara teroristi. Tas ir mūsu morālais pienākums neklusēt. Un mums ir jāsniedz atbalsts Nigērijai cīņā ar islām kaujiniekiem. Paldies! Lielas paldies! Nākamais runātājs Tagad individuāli runātāji, jo grupu runātāji ir izteikušies, un pirmais līdz ar to nākamais runātājs Pīters Vendālens. Jūs varat pieteikties arī uz zilās kartītes jautājumiem, vai varat to darīt elektroniski vai ierastā kārtībā. Bet, nu kā jau teicu, vispirmām kārtām Pīrens Vendālens no Tautas partijas lūdzu. Priekšādātāji. Eiropas Savienībai ir vienā brīdī jārīkojas izšķirīgi. Kristiešu ciešanas, ir īpaši Nigērijā, ir kaut kas pilnīgi nepieņemams, un augstajiem pārstāvim vajadzētu šeit iesaistīties situācijas labošanā. Viņam jāsazinās ar valdību un jāpārliecinās, ka šāda situācija neturpinās. Nedrīkst runāt tikai tukšs vārds, beidzot ir jārīkojas, ir jāaptur tirzniecība un cita veida, cita veida attiecības ar Nigēriju, kamēr valdība kaut ko nedara, jo valdība šobrīd tikai vienaldzīgi noskatās uz kristiešu ciešanām un neko nedara, lai apturētu Boko Haram. Ar Eiropas Savienības dalību valstīm vajadzētu izvērtēt savu rīcību. Viņi nevar vienkārši turpināt šai valstī pelnīt naudu izmantojot savā labā korupciju un dažādus pārkāpumus, to visu ignorējot. Nē, gadiem kristieši Nigērijā ir cietuši. Mēs zinām par visām šīm čibokas meitenēm, kas tika 2014. gadā nolaupītas. 112 no viņām joprojām nav atgriezušās mājās, un tās meitenes, kas nonāca mājās, viņas bija pilnīgi traumatizētas, izvarotas, nu, briesmīgi. Uh, Un Boko Haram noziegumi ir turpinājušies nu jau gadiem. Kristiešu grupējumu vadītāji tiek nolaupīti, regulāri nolaupīti. Pagājušajā nedēļā vietējais bīskaps aicināja beidzot pielikt punktu vardarbībai pret kristiešiem viņa valstī. Viņš nosodīja to ar ļoti striktu balstu. Viņš teica, ka vienīgā atšķirība starp Boko Haram un valdību Nigērijā ir tā, ka mm, nu, vieniem no viņiem ir eh, bumbas un spridzināšanas iespējas. Valdība apsoli, ir apsolījusi risināt Boko Haram situāciju, bet jāsaka, šie vārdi ir bijuši tukšas kļāpas. Tāpēc mēs aicinam Eiropas Savienību darīt pilnīgi visu iespējamo, lai mudinātu, lai piespiestu Nigerijas valdību rīkoties, apkarot Boko Haram un palīdzēt kristiešiem. Paldies, saka priekšādētāji gribētu jūs lūgt uzlikt austiņas. Godētais runātāji jums vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu. Lūdzu. To vēlas darīt Sokola kungs. Vai jūs piekrītat? Paldies. Dārgais kolēģi, kristieši patiesībā ir visvairāk vajātā reliģiskā grupa pasaulē. Par to ir jārunā arī rietumu un Eiropas medijos. Kādēļ? par šīm vajāšanām parasti nerunā, kādēļ parasti um, piemin vairāk citas reliģiskās grupas un ko mēs varētu darīt, lai uh, šo uztveri sabiedrībā mainītu. Paldies! Priekšsēdētāji, es pilnībā piekrītu kolēģim. Nigērijā uh, tiek pievērsta medijos pārāk maz uzmanības kristiešu apspiešanai un vajāšanai. Es gribētu kolēģim arī pateikt, reliģiju uh, intergrupā mēs runājam par uh, reliģisko iecietību. Tagad šī grupa ir beidzot izveidota, un es dzirdēju, ka šis jautājums noteikti arī grupā tiks tematizēts. Mums ir jārunā par Nigēriju un arī par citām valstīm. Tas ir ārkārtīgi būtisks jautājums. Paldies! Paldies! Un jūs varētu atkal uzlikt austiņas, jo sociālistu grupas vārdā Arēnas kundze arī vēlas jums uzdot zilās kartītes jautājumu. Vai jūs atbildēsiet? Arēnas kundze, lūdzu jums jautājumam laiks tagad. Um, mikrofonu, please. Je, je prends... Jā, ir ļoti labi, ka jūs vēlaties, lai uzņēmumi cienītu um, sabiedrību, iedzīvotājus, bet jūsu grupa ETP sistemātiski balso pret uh, pasākumiem attiecībā par īpašu rūci, rūpīguma metodu, ņemot vērā valstis, no kurām nāk daudz izēvieli, sevišķi konfliktu plosītas valstis. Uh, un uh, jums varbūt jābalso par šādu īpašā rūpīguma principu, ņemot vērā uzņēmumus, kas darbojas arī Āfrikā. Lūdzu, jums atbildēja pusminūte. Jā, kolēģi. Uh, Kad mēs runājam par cilvēktiesībām, mums ir jāvēršas pret eh, cilvēktiesību pārkāpumiem gan Saudārābijā, gan Nigērijā, gan Indijā. Nu, var te vēl uzskaitījumu bezgalīgi turpināt. Un jāsaka, ka mana politiskā grupa rūpēsies par to, lai cilvēktiesības un reliģisko konfesiju brīvība tiktu ievērota ne tikai vārdos, ne darbos. Un, ja jūs to vēlties, mēs varam labprāt sadarboties. Paldies! Paldies! Tagad Džonsas kundze sociāldemokrāta grupas vārdā. Paldies! Mēs nosodām jebkādus teroristu uzbrukumus, neskatoties uz to, kur tie ir notikuši, un sevišķi smags uzbrukums ir noticis Nigērijā. Bērni un sievietes ir visneaizsargātākās sabiedrības grupas vienalga, lai arī kur pasaulē tie nedzīvotu. Un mums ir jādara viss, lai aizsargātu vārīgākos mūsu sabiedrības locekļus, tajā skaitā Nigērijā, kur daudzas meitenes tiek nolaupītas un tirgots, un daudzas no viņām joprojām nav atradušās. Un e, starptautiskajai sabiedrībai ir e, jāveic savs darbs e, kopīgi ar Āfrikas Savienību un visiem spēlētājiem, kas atrodas Āfrikas kontinentā. Un Pēdējo reizi uzstājoties Strasbūrā vēlētos pateikties pilnīgi visiem, kas Velsu pārstāvēja cieņpilni un uh, Eiropas eh, parlamentā uh, ievērojot demokrātiju. Gribēju pateikties visiem darbiniekiem, saviem padomniekiem par visu darbu, kas ir ieguldīts Velsas un apvienotās karalistes uh, labā. Un jā, šīs briesmīgais referenduma rezultāts ir nodarījis kaitējumu. Es ceru, ka kādu dienu mēs atgriezīsimies un gribu pateikties Eiropas parlamentāriešiem. Jūs bijāt lieliski kolēģi, novēlu jums drosmi. Paldies! Like Paldies arī jums, Džons Skundze. Tagad vārds uh, Riņū grupas uh, pārstāvē Karāncovs kundzei. Lūdzu. Uh, Boko Harams Nigēriju um, jau vairāk par desmit gadi terorizē. Vairāk par 36 um, tūkstošiem personu ir nogalinātas. Un uh, jāsaka, ka Boko Haram un citas teroristu grupas kļūst aizvien spēcīgākas. Un jāsaka, tas mums rada lielas bažas. Bet Nigērijā mēs piedzīvojam arī uh, etnisku. Uh, vardarbību, un eh, šī vardarbība līdz šim ir palikusi nesodīta. Tūkstošiem nigēriešu bēg no savām mājām, lai um, paglābtos no vardarbības, un, diemžēl, arī um, humanās palīdzības aģentūrām nāks uh, drošības apsvērumu dēļ uh, pamest valsti. Nigērijas valdībai ir jāpilda savu pienākumu, pasargājot pilsoņus un garantējot viņu cilvēku tiesību ievērošanu, tāpat kā tiesiskumu. Šī nestabilā situācija ir eh, sāsinājusi uh, dažādas kopienu un reliģiskās uh, problēmas un konfliktus. Jāsaka, ka Terorisms nepazīst robežas. Startautiskai kopienai ES ir jāturpina darīt visu, kas ir to spēkos, lai turpinātu cīnīties pret terorismu Nigērijā un visā reģionā kopumā. Paldies! Következő hozzász. Paldies. Tagad uh, ID grupas vārdā Bildes kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Islāmistu infiltrācija Austrum Āfrikā eh, šķiet ir atradusi visšausminošāko apogēju tieši Nigērijā. Cilvēki tiek vajāti, apspiesti, it sevišķi Ziemassvētku laikā un kristiešu reliģija joprojām ir visvairāk vajātā un apspiestā Āfrikā un arī citviet. Jāsaka, starptautiskajai kopienai ir jābūt aktīvākai. Un jāsaka, ka Francija ir vienīgā, kas šajā reģionā cīnās pret teroristu draudiem 8 miljonu kvadrāta kilometru ro, eh, reģionā. Mums ir jācīnās pret islama apdraudējumu. Un uh, Nigērija ir vērsusies arī pret nevalstiskajām organizācijām. Mums ir uh, jācīnās pret uh, organizāciju infiltrāciju, un mums ir jāsaka, ka ir jācīnās nežēlīgi pret terorismu, un ar šo karu mēs nevarēsim uzvarēt uh, nekādā citā veidā, kā tikai ar suverēnu nāciju palīdzību. Paldies! Tagad uzstāsies Bilan kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nigērija ir uh, visblīvāk atdzīvotā valsts Āfrikā 200 miljonu iedzīvotāju. Tai ir arī uh, milzīgas dabas bagātības, tajā skaitā nafta šie bruņotie konflikti, terorisms, korupcija, protams, valsts attīstību kavē ļoti lielos apmēros, un nav arī tādēļ iespējams um, apgūt šos dabas resursus. 88 miljonu iedzīvotāji dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Saskaņā ar globālo terorisma indeksu Nigērija ir trešajā vietā uzreiz aiz Afganistānas un Irākas. Kristieši ir visvairāk vajātā reliģiskā kopiena šajā valstī. 20 tūkstoši cilvēki jau ir zaudējuši dzīvību tikai savas ticības dēļ. Ir ārkārtīgi daudz bēgļu. Mēs pieprasām, lai prezidents, kas ir pie varas kopš 2015. gada, efektīvi cīnītos pret šo katastrofu. Vai jūs atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu? Lūdzu, uzlieciet savas austiņas. Zonsas kungs uzdos jums zilās kartītes jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji! Ar ļoti lielu interesi ieklausījos šajās diskusijās. Debates notiek īstajā brīdī. Eiropas Savienībai ir jābūt nepiekāpīgai runājot par šiem pārkāpumiem un traģēdijām Āfrikā, it sevišķi Nigērijā. Kristiešu vajāšana tika pieminēta vairākas reizes. Mans jautājums. Godātais kolēģi, vai jums šķiet ir kaut kāda iespēja atkārtot debates parlamentā par eh, vispārīgo kristiešu situāciju pasaulē. Paldies! Es gribēju teikt, ka zilās kartītes procedūra ir domāta, lai uzdotu jautājumus. Bīlana kungs, lūdzu, jums pusminūte. E, paldies, paldies par šo jautājumu. Es jums piekrītu, e, Žonkas kungs. Kristieši nu diena ir visvairāk vajātā reliģiskā kopiena visā pasaulē. Mēs šodien runājam par Nigēriju. Oktobrī savulaik diskutējām par Ēģipti. Arī tur kristiešiem neklājas viegli dienu no dienas. Un mums vajadzētu arī šajā sasaukumā runāt par kristiešu situāciju pasaulē. Paldies! Paldies! Belamīkungs no ETP grupas lūdzu. 25. decembrī 11 kristiešiem tika uh, nocirstas galvas, 8. janvārī vairāki skolnieki tika Nigerijā nolaupīti, un uh, tie bija jaunieši 18 līdz 23 gadu vecumā, un 13 cilvēki tajā pašā dienā gāja bojā kristiešu apdzīvotā cietumā. Mēs runājam par 35 tūkstošiem cilvēku, kas ir bijuši džihadisma un it īpaši Boko Haram upuri. Un tas ir noticis vairāku iemeslu dēļ. Šis uh, konflikts uh, valstī tikai plēšas plašumā, un jāsaka, ka uh, daudzi pat nevēlas saskatīt, ka aiz etniskajām, etnisko konfliktu robežām ir. Uh, aktivizējušies islamismu spēki, kas grib šķelt sabiedrību, un Nigērijas valdība neskatās uz šīm problēmām, un pat drošības spēki ir jāuzskata par šo teroristu līdzzinātājiem, jo viņi bieži vien izvēlas neiejaukties konfliktu risināšanā. Un ir jāpiemina vēl kāds iemesls - mūsu pašu trauslums. Uh, šajās valstīs, Āfrikā uh, kopumā ASV uh, dodas prom, uh, ASV spēki tiek atvilkti no šī reģiona. Arī mēs tur neiejaucamies. Ķīna, Turcija, Katāra tur atrod sev jaunu ietekmes zonu. Uh, protams, domājot pirmām kārtām par savām ekonomiskajām interesēm un uh, tāpat par ideoloģiju. Uh, lai šo reģionu padarītu vēl trauslāku. Eiropas Savienībā ir jāveic savi uzdevumi, lai garantētu minoritāšu, sevišķi kristiešu minoritātes tiesības un lai garantētu līdzsvaru šajā reģionā. Nigērijas valdībai, protams, ir jāuzņems sava atbildības daļa un mums ir jārīkojas jau šodien. Paldies! Tudod, csodáró képviselőtár. <coughs> Paldies, un tagad eh, sociāla demokrātu grupas vārdā Kjodāru kungs. Paldies! Tas, kas notiek Nigērijā, nav nekas jauns. Desmitiem tūkstoši cilvēki ir pazuduši un šķiet nav pilnīgi nekādas izējas no uh, šīs traģēdijas. Es uh, Rumānijā strādāju par ātrās palīdzības ārstu. Es zinu, ko nozīmē šādas cilvēciskās traģēdijas. Un jāsaka, ka Nigērijā iestādes pret uh, šiem noziegumiem nevēršas pietiekami efektīvi. Es balsošu par šo rezolūciju. Uh, Un mums ir jādomā par ģeopolitisko situāciju Āfrikas kontinentā. Ir tik daudz tādas uh, liekulības. No vienas puses mēs nosodām Nigēriju, Nigēriju bet no otras puses mēs uh, uz turieni eksportējam ieročus. Un uh, neaizmirsīsim arī ebolas epidēmiju. Ir tik ļoti daudz brīvprātīgo, tajā skaitā rumāņu ārstu, kas palīdz. Noteikti mums vēl ir darba pilns rokas. Paldies un Sardonas kundze lūdzu. ID grupa. Katru dienu eh, visā pasaulē 12 kristieši iet bojā, viņi iet bojā baznīcā, ceļā uz darbu, vienkārši ceļā uz skolu, spērndārs, viņi iet bojā lūdzoties eh, ceļojumā. Uh, sievietes tiek izmantotas, bērni tiek mocīti. Nigērijā ikdienu tiek nogalināti kristieši. 12 tūkstoši kristieši pēdējo desmit gadu laikā ir gājuši bojā. Tūks, tūkstošiem kristiešu baznīcu ir iznīcināts. Desmitiem tūkstoši cilvēku ir iekšēji pārvietoti valsts iekšēnē. Terorists nogalināja 11 kristiešu Ziemassvētkos daudzos gadījumos kristiešiem tiek liektas viņu tiesības ikdienā, taču Eiropas Savienība nav nosūtījusi skaidru signālu nekādu aizsardzības solījumu, kā Eleonora Falačeri reiz teica, pamosties, pamostieties rietumi. Āfrikā uh, vajātie kristieši ir ir eh, pelnījuši aizsardzību. Fidansa kungs no ECR. Paldies priekšstādātā. 11 kristiešiem tika nocirsta galva. Ziemassvētkos daudzi citi tika nogalināti citādā veidā. Briesmīgas, briesmīgi Ziemassvētie bija. Tas bija Boko Haram un Islām valsts eh, teroristiskais akts, bet prezidents Harī eh, neko daudz nav darījis par spīti savu solījumiem kristieši tiek uh, nogalināti pat skolās. 2018. gadā 1200 kristieši tika nogalināti, daudz cilvēki tika pārvietoti valsts iekšienē. Taču rezolūcijas priekšlikumā vārds kristietis tikpat kā neparādās. Vakar mēs balsojam par kristiešu tiesībā un parlaments norādīja grozījums par kristiešu tiesību aizsardzību. Ja mēs vēlamies, lai mūs uztver nopietni, tad mums ir jāatzīst, kur ir vajātie un kas ir pārdarītāji. Mums ir jānodrošina, ka sadarbība ar Nigēriju pamatojas uz terorismu apkarošanu. Paldies Sokol vārdam. Jā, Sokol kunga vārds uz no, nu, vienu minūti tautas partijas vārdā. Paldies priekšsēdētāji kristieši ir visvajātākā reliģiskā kopiena pasaulē šodien. Tāds nav mans personīgais uh, ieskats, iespējas, bet tas tiešām ir fakts daži skaitļi. 2018. gadā vairāk par 4000 kristiešu visā pasaulē tika nogalināti. Turklāt pār par 245 miljoniem kristiešu pasaulē tika vajā, tāpēc vien ka viņi ir kristieši tā. Viens no katriem deviņiem kristiešiem visā pasaulē. Padomājiet, ko šie, par ko šie skaitļi bija liecina. Bet iespējas rietumu medijos ir pilnīgi pretējs. Nigērijā situācija ir sācinājusies. Pagājušā uh, gada vien 13,500 kristieši tika nogalināti. Pagājušā gada Vairāk tūkstoši kristiešu tik nogalināti Nigerijā, tāpēc vien, ka viņi ir kristieši. Mums ir atklāti jāsaka, ka te nav runa par konfliktu starp austrumiem un rietumiem. Tā ir kristiešu vajāšana. Tas būtībā tuvojas genocīdam. Viņiem tiek atņemts viņu īpašums, Viņi tiek izvaroti, viņi tiek vajāti. Tā ir sistemātiska kristiešu vajāšana Nigērija. Un Nigērija tā valsts, kurā 50% no iedzīvotājiem ir kristieši pār par 80 miljoniem. Iedzīvotāji. Un iedomājieties, kā viņi jūtas citās valstīs, kur viņi ir minoritāti. Uh, Eiropas Savienībai ir jāpieņem skaidra nostāja par kristiešu vajāšanu Nigērijā un citās valstīs. Un mums ir jānotur debats šajā parlamentā par kristiešu vajāšanu visā pasaulē, un mums jābūt nepārprotamiem par šo problēmu, jo šī problēma Eiropas Savienībai ir jāapkaro. Paldies! To var Jeri kungs, eh, kundze, ideja vārdā. Nigērija ir kristiešu kopiena, taču viņi saskars ar genocīdu pārējo mēnešu laikā. Uh, Islāma fundamentāls nogalināja pār par 2000 kristiešu. Uh, armija ir līdz uh, zinātāji, bet viņi nevajā pārdarītājs. Es, Ziemassvētkos 11 kristieši tika nogalināti un uh, plašsaziņas līdzekļos parādījās med, e, video ar šo uzbrukumu. Četri jaunieši, kas mācījās, lai kļūtu par e, priesteriem, arī tik nogalināti. Tūkstošiem ir iekšēji pārvietot personu Nigērijā, kas mēģina tik prom no Nigērijas, lai dotos Eiropu. 1 miljons 300 tūkstoši no viņiem devušies prom pagājušajā gadā Eiropa balstās uz uh, kristiešu vērt, vērtībām. Islām fundamentālis nav apdraudējums tikai Nigēriem, kristiešiem Nigēriem, bet ar jauniem Eiropiešiem un mūsu bērnu nākotnē. Paldies! Roisen kungs no ECR, lūdzu. Voorzitter priekšsēdētāji, tūkstošiem uh, bojā gājušo, um, tūkstošiem cilvēku palikuši bez mājokļa, uh, nodedzināts baznīcas. Jāsaka, ka tāda ir uh, skumjā bilance Nigērijā pēdējo desmit gadu laikā alaž ir bijusi šī sāncensība starp um, ziemeļiem, uh, um, kur pārsvarā ir musulmaņi, un uh, kristīgiem dienvidiem. Uh, un um, konflikts ir sāsinājies. Un, um, Tas, cik vardarbīgi ir šie uzbrukumi, liecina par to, ka tā ir uh, tāda relio, reliģioza komponente, un realitāte ir tāda, ka konflikts tikai pieņems apmēros, cilvēki tiek padzīti no savām mājām, viņiem tiek atņemtas tiesības uz cienīgu dzīvi. Nigērijas valdības um, rīcība, nu, ir tāda ļoti pasīva un neapmierinoša. Mums ir jāuzdod jautājums, kādus pasākumus varētu ieviest Eiropas Savienība, lai cīnītos cīnītos pret vardarbību Nigērijā. Paldies! Paldies! Benhomēja Benjumēja kundze ETP vārdā. Paldies, priekšstādātāji! Komisāri! Šīs debates, kas šeit šodien norisinās, runā par dramatiskiem notikumiem, kas notika Nigērijā Ziemassvētdienā. Kristiešu divlūdzēji tika nogalināta augstasinīgi, tāpēc vien, ka tā viņa pauda savu reliģisko piedarību. Mums šodien notiek šīs debats, tāpēc, ka šis briesmīgais uzbrukums notika pret kristiešiem Nigerē. Tas nav tāds izolēts uzbrukums. Šādu uzbrukumu jau vairāk kārt ir notikuši, un varas iestādes Nigērijā tikai noskatījušies, kas notiek. Un toši dažs skaidrs, kopš 2015. gada pār par 6000 kristieši ir gājuši bojā islāma teroristu rokās Nigērijā. Protams, Nigērijā norisinās arī citi traģiski notikumi un Boko Koram nogalina arī ebrejus un musulmaņus. Taču šajā gadījumā rezolūcija fokusējas uz dramatiskiem notikumiem, kas saistīti ar kristiešu vajāšanām. Visā pasaulē mēs nedrīkstam aizmirst par to. Mēs vadījām sarunas par šo rezolūciju, taču šādi darot, izskanēja viedoklis plašāk, interes bija, lai eh, kristiešus šo terminu no rezolūcijas izņemt. Pagājušajā plenāru sēdē mēs runājam par uzbrukumiem Burkina Faso. Un šodien mēs paužam nožēlu par to, kas notiek Nigerē. Protams, vēlos paust uh, līdzjūtību upuru ģimenēm. Taču, lai jūs saprastu, par ko es runāju, sniegšu jums vēl citus skaidrus, lai jūs saprastu, kas tiešām mēs runājam par kristiešu vajāšanu visā pasaulē. Un Eiropas Savienība nedrīkst vienkārši noskatoties ar uh, rokām klēpī mums, jo mēs te runājam par rietumnieciskām vērtībām, judaismā un kristietībā balstītām vērtībām, kas ir Eiropas projekta pajātā. 2020. 20. gada. 2019. gadā nogalināti pār par 20 tūkstošiem kristiešu saskaņā ar uh, oficiāliem datiem. Mums jāatbalsta judaismā un kristietībā balstītās vērtības, kas ir Eiropas Savienības pamatā. Prokačīnī kundze no ECR grupas lūdzu. Prokačīnī. Kundze. Paldies. Īs jautājums. Vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu? Un kundze Tomaša kungs vēlas uzdot jums jautājumu. Lūdzu. Tomaša kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu kolēģe ir nākus klajā ar pārsteidzošiem skaidriem mums būtu jāapspriež šis temats, tāpēc, ka kristieši tiek vajāti un ir pilnīgi nepieļaujami, ka tas notiek pat Ziemassvētku dienā. Viņa pieprasīja stingru rīcību no Eiropas Savienības puses. Es vēlētos uzzināt, ko jūs domājat ar stingru rīcību no Eiropas Savienības puses, lai aizsargātu kristiešu visā pasaulē, tos kristiešu, kas tiek vajāti. Paldies! Lūdzu, vārds jums, lai atbildēju. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, daži kolēģi jau to ir teikuši plenārsēdē. Mēs nevaram izvairīties no realitātes, kas norisinās Āfrikas kontinentā. Mums ir jāpieprasa, lai Nigērijas varas iestādes aizsargā kristiešu. Viņiem ir nevienkārši jānovēro, kas notiek, bet jāspēr soļi, jāpieņem pasākumu. Mēs redzam, ka drošības spēki neaizsargā kristiešu šādā šito situācijā. Prokačīnī kungs vārds jums. Paldies priekšstādātāji. Mēs balsosim pār šo rezolūciju, taču vēlamies nosodīt kristiešu vajāšanu Nigērijā. Par to mēs šeit runājam. Taču mēs nedrīkstam ignorēt to faktu, ka šīs rezolūcijas formulējums ir tāds, ka vairāk kārt ir svītrots vārds kristieši. Mēs runājam par sievietēm, vīriešiem, bērniem, kas ikdienā tiek uh, spīdzināti un nogalināti Nigērijā. Un tas turklāt notika kristiešu svētku Ziemassvētku laikā. Uzbrukumi pret kristiešiem. ir pieņemušies spēkā. Šie skaitļi ir daudz vairāk par 20 tūkstošu cilvēku vajāšanu uzbrukumu viņiem viena gada laikā. Šajā briesmīgajā, uh, briesmīgajā vajāšanu sarakstā Nigērija ir augškalā. Nākošais runātājs paldies priekšstādātājs kundze. Hetman, Hetman kungs saka. Situācija Nigērijā ir ļoti smaga. Kopš 2015. gada Boko Haram un citas teroristiskas grupas ir nogalinājušas pār par 6000 kristiešu. Mēs saskaramies ar milzīgiem draudiem, un tāpēc ir vēl ļoti svarīgāk, lai priekšsēdētājs nosodītu šādus aktus un strādātu par labu iedzīvotāju drošībai Mums, protams, ir jāpiebiedrojas, pieprasot taisnīgu tiesu pāri darītājiem, taču tas jādara saskaņā ar juridisko sistēmu. Neviens nedrīkst uh, tikt apcietināts bez tiesas, īpaši bērni nedrīkst tikt apcietināti cilvēku cieņas uh, necienīgos apstākļos, kā Human Rights Watch ir novērojis. Nigērija. Nigērija jāvē, jāievēro cilvēktiesību vispārējā deklarācija. Mums ir jāapkaro radikalizācijas procesi, mums ir jāskatās, no kurienes nāk šīs vajāšanas tendence, mums ir jāfokusējas uz runas un reliģiskās piedarības brīvību un arī jāsamazina nabadzība. Šāda darbība ir arī saistīta ar milzīgu humanitāro kriezi pāri par Nigerijas iedzīvotājs dzīvo zem nebadzības liekšņa. Humanitārajā palīdzība ir prioritāra, taču arī humanitārās palīdzības sniedzējiem arvien biežāk eh, tiek uzbrukts. Tātad mums jāaizsargā arī šādi cilvēki. Ir obligātā kārtā jānosoda to cilvēku vajāšanu, kas vēlas palīdzēt šai nācijai. Paldies! Līdz ar to eh, grupu vārdā mm, visi deputāti ir izteikušies. Tagad brīvais mikrofons, septiņi pieteikušies. Visiem ir iespēja izteikties, un tagad vispirms Heisela sociālas grupas vārdā. Klārā. Jā, paldies. Nigērija ir milzīga valsts Āfrikai kā kontinentam ir liels potenciāls gan cilvēku ziņā, gan izējuma materiālu ziņā. Tā varētu, valsts varētu kļūt par līderi visā kontinentā. Realtātē, diemžēl, Nigērija ir pakļauta bīstamiem teroristu uzbrukumiem. Visbiežāk mērķis ir kristieši. Jā, ne tikai kristieši uzbruk arī musulmaņiem, varētu teikt, tas ir sociāls un ekonomisks konflikts. Piemēram, konflikts starp zemniekiem un eh, citiem. Mums vajadzētu sniegt humanitāro palīdzību, uzturēt dialogu ar valsts valdību saistībā ar cilvēktiesību ievērošanu un reliģiskās brīvības nodrošināšanu. Dāvids Gundze. Paldies! Diemžēl vardarbība nav nekas jauns daudzos Nigērijas reģionos. Un tiem pie mums īrijā, kas Nigērijas patvēru meklētājs sauc par ekonomikas migrantiem, jums tiešām vajadzētu jā, paskatīties, kas notiek šajā valstī. Desmitiem gadu ilgst konflikts ar bruņotiem grupējumiem kā Boko Haram. Divi miljoni iedzīvotāji ir pārvietot valsts iekšienē. Liela daļa no tiem bērni. Kā var būt tā, ka 50% no iedzīvotājiem dzīvo e, izteiktā nabadzībā valstī, kas ir viena no lielākajiem naftas ieguvējām kontinentā? Turklāt e, daudz e, lielo uzņēmumu no Eiropas slēdz izdevīgs līgums ar Nigērijas naftas iegūs uzņēmumiem, bet valsts iedzīvotāji dzīvo nabadzībā. Mums ir eh, jāsaka, nav nekāds brīnums, ka valsts atrodas barbariskā situācija, vai ir kāds brīnums, ka uh, Irākā cilvēki apraud Suleimani, jo viņus uh, tas izglāba no Uh, režīma. Šons Kelijs. Paldies, priekšsarētāji! Tas, kas notiek Nigērijā, ir tiešām briesmīgi un to vērts īpaši pārunāt. Šīs teroristu grupējums Boko Haram ir uh, galvenais vaininieks tām problēmām, kas šobrīd uh, skar Nigēriju. Es e, piekrītu kolēģei Šarancovai, kas sacīja, ka mums ir jādara visu, ko mēs varam to simts meitiņu labā, ko Boko Haram ir sagūstījuši, lai panāktu viņu atbrīvošanu. It īpaši ņemot vērā to, ka valsts e, vara cīnās pret Boko Haram. Šai valstī ir eh, daudz eh, dabas resursu, bet vienlaicīgi tā ir viena no trūcīgākajām valstīm eh, Āfrikā. Šeit varētu daudz ko darīt, lai palīdzētu migrantiem, kā Klēra Dēlī to prasīja. Un jārunā arī par klimatu pārmaiņām un kristiešu aizsardzību valstī. Paldies! Paldies! Hetzberger kungs! Zöldek képviselőcsoportjából. Képviselő asszony, a Lūdzu, Katsbergers kundze. Situācija Nigērijā, lielākajā Āfrikas valstī, ir patiešām ļoti satraucoša. Vai jūs varētu piecelties, kundze, vaicā priekšsēdētāji? Es atvainos, saka runātāji. Lūdzu, piecelieties kājās. Situācija Nigērijā lielākajā Āfrikas valstī ir ļoti satraucoša. Situācija pasliktinās no dienas dienā, drošības jomā ir ļoti liela vardarbība, ārkārtīgi daudz cilvēku ir pametuši mājas un ir nepieciešamība, akūta nepieciešamība pēc humanās palīdzības. 2014. gadā Boko Haram nolaupīja vairākas meitenes un viņu skolotājas, pakļaujot viņas seksuālai vardarbībai. Jāsaka, jāsaka, ka arī Kamerunā situācija nav pārāk mierīga, un arī tur uh, reliģiski līderi tika ieslodzīti cietumā. Mēs piedzīvojam reliģiski un etniski motivētus konfliktus. Vairāk par miljonu cilvēku uh, skar tas, ka humana palīdzība nevar tikt sniegta drošības risku dēļ lielākajā reģiona daļā. 60% no bērniem cieši no nepietiekama uztura. Eiropas Savienībai ir jāatrod veids, kā sadarboties ar Nigērijas valdību, lai cilvēki varētu beidzot saņemt humanitāro palīdzību un ir jāpieliek punkts vardarbībai pret uh, reliģiskajām kopienām un sievietiem. Tas, kas notika Ziemassvētkos, nekad nedrīkst atkārtoties. ES ir jāsarunājas ar Nigērijas valdību, lai tiktu ievērts ievēroti humānisma principi, izveidot dialogu ar šo valdību ir izšķirīgi. Mums ir jāparūpējas par um, pilsoniskās sabiedrības um, aizsardzību un nedrīkst pieļaut uh, seksuālās vardarbības turpināšanos, kas jau ir ielgus. Paldies! Thank you. Priekšsēdētājs atgādinu, ka katram runātājam ir viena minūte. Tālāk pospešo kungs. no nu, Eiropas Tautas partijas. Lūdzu. Děkuji pěkně, paní předsedající. My jsme se v té debatě jasně shodli na problémech, které trápí tuto... Paldies, priekšstādātāji. Okay. Es jums pateicu. Diemžēl šo valsti vajā liels eh, problēmas, tāpat kā mani kolēģi. Es arī vēlos paust savas bažas par eh, milzīgo vardarbību, kas ir vērsta pret kristiešiem, Tas, kas netika šeit uzsvērts, ir tas, ka Nigērijas valdība um, īpaši nereaģē uz šiem uzbrukumiem. Bieži vien uzbrukumos ir iesaistīti arī valdības um, bruņoto spēku karavīri. Mums vajadzētu izdarīt lielāku spiedienu uz valsts valdību, lai nodrošinātu, ka cīņa pret eh, islāmistu teroristiem mm, mm, neietvertu cīņu arī pret parastiem civiliedzīvotājiem. Mums jāskatās, ko mēs varam darīt, lai palīdzētu eh, Nigērijas valdībai efektīvāk cīnīties pret terorismu, piemēram, sniedzot humanitāro palīdzību. Paldies! Pēdējais runātājs Valas, eh, Volas kungs no Goja. Uh, Paldies, priekšsarētāji! Es nosodu kristiešu vajāšanu, muslimu, kurdu vajāšanu, lai kur viņi arī dzīvotu Pašreizējā situācija Nigērijā parāda uh, e, imperiālisma sekas. Britu kolonizācijas sekas ir skaidri redzamas Nigērijā. Tā, valsts ziemeļos e, islāmistu spēki ir vēl spēcīgāki. Mēs apmeklējam Sīrijā kristiešu ciematu Valula. Džihādisti tieši vērsās pret uh, kristiešiem. Šos džihādistus bruņoja rietumi. Konsekvences trūkums ir vienkārši briesmīgs. Kā Izraēla izturas pret palestīniešiem, kā pret musulmaņiem izturās Indijā, genocīds Jemenā, sauksim lietas īstajos vārdos. Paldies! Ar to mēs noslēdzam brīvā mikrofona procedūru. Un komisijas vārdā aicināšu Lenarčiču kungu eh, reaģēt uz dzirdēto. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, kopš pagājušā gada cilvēktiesību un humanitārā situācija Nigērijai ir ievērojami pasliktinājusies. Pēdējā gada laikā teroristu uzbrukumu un bruņotie konflikti ir prasījuši tūkstošiem eh, cilvēku dzīvību. Es vēlos paust mūsu līdzjūtību bojāgājušo ģimenēm un mūsu solidaritāti Nigērijas tautai. It īpaši vietējām kopienām, kuras tas skāris vismagāk, kur aktīvi darbojas um, nelegāli bruņotie grupējumi, it īpaši valsts ziemeļaustrumos Boko Haram grupējums ir nogalinājis eh, daudz desmit tūkstoši iedzīvotāju kopš 2009. gada. Tāpat pieauga arī humanitārā krīze. Vairāk kā divi miljoni cilvēki ir eh, pārvietot valsts iekšienē, vairāk kā septiņi miljoni ir tādi, kuriem nepieciešama humanitārā palīdzība, un vairāk kā viens miljons pēc aplēsēm eh, nav sasniedzami humanitārai palīdzībai. Eiropas Savienība ļoti cieši seko situācijas attīstībai. Mēs esam pieņēmuši daudzpusēju cilvēktiesību eh, pieeju, kas balstās uz miera veidošanu, humanitāro palīdzību un sociālo un ekonomisko eh, palīdzību un attīstību vietējā līmenī. Eiropas Savienība ir gatava palīdzēt Nigērijai, uh, lai tā varētu reaģēt uz savu drošības, humanitāro un attīstības krīzi, it īpaši ap Čadas ezeru, bet arī ziemeļrietumos, Nigēras deltā un citās e, valsts daļās. Visos šajos gadījumos ir nepieciešama visaptvaroša pieeja, kas cīnās ar problēmu cēloņiem. Eiropas Savienība ir viena no galvenajām e, humanitārās palīdzības sniedzējām valstī. Tā sniedz atbalstu, lai palīdzētu visneaizsargātākām grupām. Kopš 2014. gada Eiropas Savienība ir piešķīrusi gan 245 miljonus, lai palīdzētu grūtībās esošiem cilvēkiem Nigērijā. 2019. gadā vien ir sniegt vairāk kā 28 miljonu humanitāras palīdzības veidā. Eiropas Savienība cenšas arī veidot ilgtermiņa noturību uh, ar eh, savu palīdzību, cīnoties pret bruņotā konflikta cēloņiem, atbalstot pamata pakalpojumus. Kopējais Eiropas Savienības atbalsts šai valstī Eiropas attīstības fonda ietvaros veido vairāk kā 500 eh, miljonus eiro no 2014. līdz 2019. gadam. Bez šiem centieniem mēs esam arī apņēmušies cīnīties pret radikalizāciju un vardarbīgu ekstrēmismu. Mēs turpinam strādāt pie eh, militārās un civilās aizsardzības politikas izstrādes, demobilizācijas, reintegrācijas centieniem un lai panāktu uzlabojums Nigērijas eh, krimināltiesu sistēmā. Nākamajā nedēļā došos uz Nigēriju, tā skaitā uz ziemeļa austrumiem, lai sūtītu skaidru signālu, cik eh, apņēmīga šajā jautājumā ir Eiropas Savienība. Mēs esam ļoti nobažījušies par to, ka valsts ziemeļa austrumos uh, eh, ir sarežģījumi ar komunitārās palīdzības uh, sniegšanu. Līdz ar to šis jautājums ir viens no prioritārākajiem man. Eiropas Savienības Nigērijas cilvēktiesību dialogu nākamā sanāksme notiks 18. Eh, februārī, kas vēl parāda, cik nopietni mēs cenšamies aizsargāt cilvēktiesības Nigērijā, izmantojot eh, esošo dialogu. Paldies! Mēs esam saņēmuši septiņus rezolūciju priekšlikumus, ar to noslēdzam debatas. Balsošana notiks šodien, 12. un šobrīd pārtraukums līdz 2012. Thank you very much, colleagues. Paldies, kolēģi. Atvainos par šo nelielo aizkavēšanos. Mums vajadzēja pagaidīt, lai noslēdzas priekšsēdētā konferences, bet tagad varam ķerties pie balsošanas. Ja visi esat tam gatavi, balsosim par uh, rezolūciju veltīt Burundī. Par procedūru, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. gribēju runāt par 198. pantu reglamentā. Priekšsēdētājs teica, ka ir jānoņem no galdiem mazie karodziņi, kas ir uzlikti uz galdiem. Tos uzlika mūsu politiskā grupa. Es uzskatu, ka priekšsēdētāja lēmums ir pretrunā ar mūsu reglamentu. Uh, parlamenta priekšsēdētājs aizliedza šeit izvietot plakātus, karogus un cita veida atribūtus. Mums tas šķiet e, visai dīvaini. Nu, tāds mazs e, mūsu nacionālās piedarības simbols man nešķiet nekas e, pretrunīgs. Tas nav nekāds lielais pārkāpums. Mūsu uh, politiskā grupa vēlas turpināt izmantot šos mazos karodziņus plenārsēžu zālē un darīt to ar lielu lepnumu. To... Desmitais, tas ir desmitais pants reglamentā, saka priekšsēdētāja. Um, is, Pāriešu uz vācu valodu, jo tā tad uh, deputāti uh, neļauj, tātad deputāti nevar eh, nekādus transparentus izvietot eh, plenāru sēžu zālē un nedrīkst traucēt sēžu norisi. Tātad, eh, nu, kā mēs šeit definējam karodziņus, es nezinu, vai tos var uzskatīt par transparentiem, bet kamēr nav situācija noskaidrot detalizētāk, es lūgtu tomēr prezidenta lēmumu ievērot. Non sono, non sono striscioni e non sono simboli Tie nav nekādi milzu transparenti vai plakāti, un tas nekādā veidā netrauco sēdes norisi. Jāsaka, ka nu, šis konkrētais reglamenta pāns uz šo situāciju nav attiecināms. Zanīkungs, mēs tagad par to nediskutēsim neapšaubīsim priekšsēdētāju prasību. Ja jūs vēlaties pret to iebilst, jūs varat to darīt, lēmums tiks pieņemts, bet līdz tam brīdim lūdzu uh, ņemiet vērā, ko lūdzu priekšsēdētājs. Vai vairāk? another point of order. Vēl kāds par reglamentu vēlas runāt? Thank you, uh, madam. Priekšsēdētāji, jūs varēsiet runāt par reglamentu tikai tad, kad visi būs ievērojuši priekšsēdētāja uh, nolēmumu. not, not... Dargie kolēģi, jūs jau viņam neļaujat runāt, jo jūs neievērojat priekšsēdētāja prasības.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 Iepazīstoties ar parlamenta reglamentu, jūs varēsiet uh, arī izlasīt, ka mēs nevaram, uh, piemēram, uh, ūdensglāzi turēt uz galda, bet jūs varat to mm, paslēpt zem galda. Nu, jūs varat arī savu, ar saviem karodziņiem izdarīt tieši to pašu. Mr. Corbett? Havard kungs. Madam President. Madam President, the... Priekšsēdētāji. Mēs vēl nebalsojam, saka priekšsēdētāji. Tātad, kas ir reglamentā teikts? Tur ir runāts par transparentiem plakātiem. Kā mēs to definējam? The definition of a banner on Wikipedia Es paskatījos, ko nozīmē vārds transparence Wikipēdijā, saka runātājs. Tātad eh, tas var būt karoks vai kāds eh, cits simbols, logo, lozungs vai uh, cita veidā um, materiāls, uz kura kaut kas ir atspoguļots. Tātad. Es nesaku, ka priekšsēdētāja lēmums ir prātīgs, bet eh, viņam tāds tiesības ir sakrunātājs, kas tiek pārtraukts. Priekšsēdētājs saka, man ir ļoti daudz laika, lūdzu, ja jūs vēlaties iekavēt balsošanu, varat to darīt. Mēs te tagad nerunājam par to, kas ir vai nav šis eh, transparents baneris. Ja priekšsēdētājs pieņem lēmumu, nu, tad eh, tas ir spēkā, kamēr tas nav uh, atsaukts. So, I, yes, keep calm, keep calm. Kolēģi, lūdzu, esiet mierīgi. Jā, ir ceturtdiena, visi vēlas doties mājās, es to saprotu. I will, I will now, I will now start with the votes. Will... Sāksim balsošanu. Balsosim par Burundī rezolūciju. 18. punkts. Kas balso par? Pret? Atturas? Pieņemts. Balsojam par visu rezolūciju, kas par? Pret? Atturas? Pieņemta. Nākamais punkts - Nigērija. Pēc 18. punkta pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. F apsvērums, sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta, otrā daļa personālais balsojums, sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. It's adopted. Pieņemta. I apsvērums, personālais balsojums, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Apsvērums pieņemts. Par visu grozīto rezolūciju par, pret, atturas pieņemta. Paldies! We move on to Venezuela. Venecuēlā. Lopesa Gila kungs ir lūdzis vārdu, lūdzu. Gravissimo hechos. And I hope it is either. Es ceru, tas ir vai nu par reglamentu, vai arī uh, mutiskais grozījums par reglamentu, saka runātājs. Es vēlētos vērsties pret to, kas ir noticis Karakasā pirms apmēram diennakts. Paramilitāras grupas um, uzbruka prezidenta automobīlim, un mēs neuzsāksim šīs diskusijas, saka priekšsēdētājs. Tas nav ne par reglamentu, un tas nav arī mutisks grozījums. Mutisks grozījums, saka runātājs. Ko tad jūs īsti piedāvājat, vaicā priekšsēdētāja? Es vēlētos pieprasīt rezolūcijā ievienot, ievietot fragmentu, ka ir jāaizsargā likumīgi ievēlētu deputātu drošība Venecuēlā. Kādu tieši teksta versiju jūs vēlaties uh, ievietot šeit rezolūcijā un kurā punktā? Okay, I'm, I'm sorry, but then it is not an oral amendment, and then we will move on. Tas nav mutiskais grozījums, saka priekšsēdētāji. Turpinām. Septītais punkts, sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa personālais balsojums, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemta. Astotais uh, punkts, sākotnējais teksts, divās daļās. Pirmā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. Par visu grozotie rezolūciju personālas balsojums sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Rezolūcija pieņemta. Tagad uh, jābalso par uh, uzklausīšanu saskaņā ar Polijas un Ungārijas 7. panta procedūru. Uh, sākam balsot par sākotnēju tekstu personāls balsojums. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sākotnējais teksts čet... atkrīt pēc piektā punkta, trešais grozījums, personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam pieņemts. Pēc 12. ievilkuma pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Balsojam personālā kārtībā par visu grozīto rezolūciju. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Rezolūcija pieņemta.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 Konvencijas par bioloģisko daudzveidību pušu konferences 15. sesija, 8. grozījums, kas par, pret, atturas. Īsti nesapratu, kāds ir iznākums. Nobalsosim elektroniski pārbaudot. Open. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Paldies, jā, tagad skaidrs. Bet, ja jūs pietiekami augstu nepaceļat roku, tad man ir grūti saprast. Ceturtais punkts, sākotnējais teksts, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts izstās. Labi, varam pārbaudīt pirmo daļu. Sākam balsīt elektroniski. Raps, raps, raps abstains vote is closed beidzam balsot pieņemta otrā daļa par to jau nobalsojām tagad 16. grozījums par pret atturas noraidīts 17. par pret atturas noraidīts Man tomēr liekas, ka būs jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Beidzam. Adopted. Pieņemts. 18. grozījums personālas balsojums. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam. Pieņemts. 21. Grozi, eh, grozījums personālas balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 22. grozījums personālas balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 9. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 10. grozījums personālas balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 23. grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 11. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 12. grozījums par, pret, atturas atturas noraidīts. 24. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. 19. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Sākotnējais teksts trijās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. Trešā daļa par Nē, nav jāpārbauda. Trešā daļa par pret atturas pieņemta kolēģi, nu patiešām nav jāpārbauda. Ir gan, viss ir skaidrs. Pa, trešā daļa pār, pret, atturas. Here, so I'd like, I'd like the... Par trešo gan pārbaudīsim. Jūs neceļat pietiekam augstu rokas. Second part in... We check. Oh, sorry. We've, we've already opened the vote for the. Sorry, please, could you, could you stop it again? Because we're getting confused here. Ir neliels uh, pārpratums. Mums ir jāpārbauda par trešo uh, daļu. Kāds bija balsojums? Balsojam elektroniski vai par otro? Part, vote... Tomēr par otro sākam balsot elektroniski par um, sākotnējā teksta otro daļu pēc 35. punkta. Vote is closed. Beidzam balsot. Otrā daļa pieņemta. Nu tad lūdzu nākamreiz celiet dūšīgāk rokas, lai es varu vēl labāk visu saskatīt no savas vietas. Trešā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 40. punkts. Sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā par pret atturas pieņemta, otrā par pret atturas pieņemta. Trešais grozījums par pret atturas pieņemta. Man izskatās, ka noraidīts, bet drošības labāk pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par trešo. Beidzam balsot! Noraidīts. Pirmais grozījums. Par, pret, atturas, noraidīts. 48. punkts, sākotnējs teksts, divās daļās. Pirmā par, pret, atturas, pieņemta. Otrā par, pret, atturas, pieņemta. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, pieņemta Noraidīts. 58. punkts, sākotnējais teksts. If, if this part of the house, no, almost nobody lifts their hand. Ir viena zāles daļa, kur gandrīz neviens neceļ roku balsojot. Labi, pārbaudīsim. We do. Vote is open. Sākam balsot elektroniski. On amendment, on amendment. Par ceturto grozījumu. Vote is closed. Beidzam balsot. Ceturtais grozījums noraidīts. 56. punkts, oriģinālais teksts, divās daļās. Pirmā par pret atturas pieņemta, otrā par pret atturas pieņemta. 14. grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums divās daļās. Pirmā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīta. Otrā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums divās daļās. Pirmā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīta. Otrā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīta. Sestais grozījums par pret, atturas, pieņemts. 20. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 20. It's on amendment 20. Par 20. grozījumu. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. 15. par pret atturas pieņemts. Tagad par visu grozīto rezolūciju par pret atturas pieņemta. Paldies, kolēģi! We move to the, yeah. Pēter Jāra ziņojums, Eiropas ombuda darbība 18. gadā, 12. grozījums par pret atturas pieņemts. 12. punkts, sākotnējais teksts, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. punkts, pirmais grozījums, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sākotnējais teksts atkrīt. Otrais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Trešais grozījums divās daļās. Pirmā daļā - personāla balsojums. Sākam balsot. Balsot. Beidzam balsot. Pieņemta otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 20. punkts, sākotnējais teksts, divās daļās. Pirmā par pret, atturas, pieņemta, otrā par pret, atturas, pieņemta. 21. punkts, sākotnēs teksts, trīs daļās. Pirmā par, pret, atturas pieņemta, otrā par, pret, atturas pieņemta, trešā par, pret, atturas pieņemta. Septītais grozījums par, pret, atturas pieņemts. 25. punkts, sākotnēs teksts, divās daļās. Pirmā par, pret pret atturas pieņemta. Otrā personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Astotais grozījums par pret atturas pieņemts. 31. punkts eh, divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret pret, atturas, noraidīta. 41. punkts, sākotnējais teksts divās daļās par pret. Pirmā daļa par pret, tātad 41. punkts par pret atturas pieņemts. 43. punkts divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret pret atturas noraidīta. 46. punkts, 9. grozījums par pret atturas noraidīts. 47. punkts, sākotnējais teksts divās daļās, pirmā par pret atturas noraidīta pieņemta sevi izlabo priekšsēdētāja otrā daļa personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. Piektais grozījums par pret atturas drošības labāk pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Par piekto. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. R apsvērums sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā par pret atturas pieņemta, otrā par pret atturas pieņemta. 11. grozījums par pret atturas pieņemts. 6. grozījums par pret atturas Atkārtosim. Sestais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad eh, jābalso par visu grozīto rezolūciju. Personāla balsojums. Sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Rezolūcija pieņemta. Paldies. Mums vēl ir par vienu rezolūciju jānobalso ekonomiskās un monetāras savienības institūcijas un struktūras. Balsojam par visu rezolūciju, par, pret, atturas pieņēmta. Lielas paldies! We will wait a couple of minutes until the explanation of the votes. Dažas minūtes pagaidīsim, līdz būs laiks balsojuma skaidrojumiem. Okay, if, um... Labi, dārgie kolēģi. Kolēģi, kas nevēlas klausīties balsojumu skaidrojumos, lūdzu esiet tik laipni un dodieties uh, prom no šīs telpas. Un tie, kas vēlas piedalīties, tad varēs sākt balsojumu skaidrojumus. Sāksim balsojumu skaidrojums un vispirms balsojumu skaidrojumi, kuriem nevarējām pievērsties vakar, un pēc tam būs balsojumu skaidrojumi punktiem, par kuriem balsojam šodien. Sāksim ar Danžāns ziņojumu. Is... Un kolēģis Bompārs tagad izteiksies. Un tiešām lūdzu jūs, kolēģi, kas nevēlas piedalīties šajā sadaļā, lūdzu pametiet šo zāli vai arī uzvedieties klusu. Paldies! Merci, monsieur, merci, madame la présidente. Paldies, priekšstādātājs skundz. Dārgie kolēģi, Eiropas Savienība ir miera ideāls, vairs nekad karš neplosīs mūsu kontinentu. Tāda bija doma. Tas arī pamats mūsu sadarbībai. Bet jau 50 gadi šeit vada sadrumstalotība un pastāv kā risks. Šī ideāla uh, sabrukuma dēļ es iestājos pret projektu par uh, kopīgu aizsardzību. Pret ko? tad tas būtu pret Krieviju, kam būtu jābūt mūsu partnerim, nevis eh, pretiniekam, pret NATO, kas ir eh, no, novacojis, eh, novacojis organizāciju, ņemot vērā Donalda Trumpa neprātīgos soļus. Tas vienkārši nav loģiski. Mums nebūtu jāstājas uz kara takas, bet gan jāveicina sadarbība Eiropā, jāsamazina saspīlējums. Mums ir jāstājas pretī klimata izmaiņām, nevis pie, piešausim uguni uh, kara mašinērijai, kas jau tā darbojas globālā līmenī. Paldies! Paldies! Uh, uz vienu minūtu vārds Hanan kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Šī ir pēdējā runa, ar kuru uzstājos šajā parlamentā. Grūti atcerēties tādu pasauli, kad tika pirmoreiz ievēlēts. Toreiz nebija Wikipēdijas, nebija Wi-Fi, vajadzēja pieprasīt ceļojuma biļetes eh, fiziskas, kas tad pa pasti ierodās. Daudz lietas ir mainījušās, bet viena lieta nav mainījušās - šī parlamenta un citu institūciju virzība. Pārspīt referendumiem, uh, Nīderlandē, apvienotāja karalistē, Grieķijā, Francijā un tā tālāk vēl ar vienu virzību uz, uz, uz ciešāku un ciešāku integrāciju. Un tas, protams, noved pie tā, ka Lielbritānija devās pretē virzienā. Es pārliecinātiem uh, federālistiem Eiropā vēlos novēlēt sekmes. Jūs varat paļauties mūsu diplomātisko uh, sadarbību, uz uh, citādu veidu sadarbību, bet, nu, lai jums veicas un drosmi. Paldies! Paldies, kā pēdējais uzstāsies par šo tematu Zahradila kungs. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Man ir tāds iespējas, ka pēc Brexita, pēc tā brīža, kad Lielbritānija mūs pametīs, kāda politiskā partija Eiropas parlamentā iestājās par savām ambīcijām atjaunot drošības un mm, aizsardzības politiku, kas pilnīgi ignorē transatlantisko sadarbību šo vienīgo lietusvaru, kas mums palīdz šajā jomā, un te ir runa par NATO. Es savas valsts vārdā vēlos teikt, ka mūs neapmierina pašreizējā situācija. Mēs vienmēr iestāsimies par transatlantisko drošību un aizsardzības aliansi. Mēs nekad neiestāsimies par kaut kādām paralēlām struktūrām NATO, kas NATO spēku tikai mazinātu. Paldies. Paldies. Nākošais. Uh, punkts Eiropas parlamenta nostāja attiecībā uz konferences par Eiropas nākotni. Un arī šajā gadījumā pirmais runātājs ir Bambārda kungs. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Eiropas Savienība ir saslimusi ar brīvo uh, tirzniecību, ar, tirzne, ar taupību. 2005. gadā Francijas tauta noraidīja Lisabonas līgumu, tomēr tas tika pieņemts. Brexits par to nepārprotam liecina, ka, ka te kaut kas nav kārtībā. Vispirms ir jāatzīst, Lisabon, jāatzīst Lisabonas līguma kļūda, nevis iz, jāizliekas, ka šī skumjā epizode nebūtu notikusi. Jāpārskata nelegālais Lisabonas līgums, un, uh, no kura izriet smagās ekonomiskās sekas, kas šodien tiek noraidītas. Jā, ja vajadzīgs, ir jāizvērš referendums un jāļauj, ka šo līgumu visi parlamenti at, ratificē šo līgumu. Diemžēl šis parlaments kārtējo reizi uh, nav ņēmis vērā šos loģiskos apsvērums un kārtējo reizi te cilvēki dzīvo savā burbulī un nesaprot, ka tautas viņus neatbalsta. Nākošiem runātēm būtu jābūt Miller kungam, saka priekšsēdētāji bet šķiet, ka viņš nav klāt un līdz ar to vārds Foksa kundzei. Es atturējos balsojumu par šo priekšlikumu. Es esmu ideja akadēmijas vadītāja apvienotajā karalistē un es iestājos par sabiedrības eh, debatēm, par pilsoņiem, kam ir lielāks iespējas apspriest savus viedokļus. Tas jau pats par sevi ir vērtība. Bet šajā priekšlikumā par šo konferenci, ko organizē e-, Eiropas Savienība, uh, pilsoņu iesaist ir tikai tāda deklaratīva, jo atkal darbojas demokrātija no augšas uz leju ar lielu demokrātisko deficītu. Te nav runa par brīvām debatēm, kurās iesaistās pilsoņi, bet tas viss vienkārši tiek iestudēts. Mums ir jāsagatavo sagatavojušas sesijas lai labi sagatavotie uh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvi varētu tad virzīt procesu. Izskatās, ka mēs pilsoņiem neusticamies. Grozīmos uh, es uh, ierosināju, lai konferencē būtu bez kaut kādām iepriekšējām sagatavošanas un noskaņošanas stadijām. Diemžēl šie grozījumi tik noraidīti. Man šķiet, ka tas vienkārši nepamanot tika noraidīts un jēgas no šīs konferences nav. Es jums vēlu sekmes, taču šķiet, ka jūs arvien neusticaties pilsoņiem, nedodam iespēju viņiem rīkoties. Paldies. Nākošā runātāja Varecenova skundze. Paldies priekšsādātājiem. Labdien! Paldies, ka iespējāt, eh, devāt man iespēju izteikties. Te ir debats par Eiropas Savienības nākotni Un šīs debats vajadzīgas ne tikai Brexit sakarā, bet arī vispār Eiropas nākotnes sakarā. Priekšlikums, par kuru mēs balsojam, bija ļoti šaurs skatījums. Te nav runa tikai par dalībvalstu pilnvaru pārlikšanu uz Eiropas Savienību, bet te ir jādomā par to, kāpēc notiek Brexits, eh, kā reāli darbojas Eiropas Savienība. Eiropas Savienības kompetences ir jāpārbauda, un tās kompetences, kas nav vajadzīgas Eiropas Savienības pārziņā, ir jādod atpakaļ dalībvalstīm. Taču priekšlikumi neataino šādas pārdomas. Priekšlikumā ir atkal visu uzmanību veltīt tālākai integrācija un visas Eiropas eh, vēlēšanu Eh, izrādīšanās eh, iespējai. Es baidos, ka tas tikai vairāk palielinās ekstrēmistiskus spēkus Eiropas Savienībā un šī iemesla dēļ balsoju pret šo priekšlikumu. Paldies. Nākošais runātājs Puciņski kungs lūdzu. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Paldies, priekšsēdētāji. Vakar norisinājās debates un daudzi cilvēki atsaucās uz Roberta Šūmana, e, Eiropas kopienas dibinātāju vārdiem. Ja mēs e, apšaubīsim Eiropu, tad Eiropa nepastāvēs. Svarīgākais Eiropas nākotnē, un te es runāju nevis par Eiropu kā institucionālu veidojumu, daži tā izteicās par šo špicenu kandidātu, vadošo kandidātu procesu, vai par Ferhofštata personību te tika runāts, viņam paredzēts vadīt visu šo procesu. Mums drīzāk būtu jāfokusējas uz mūsu tradīciju aizsardzību. Jā, jums ir vajadzīga nākotnes vīzija, Taču jums arī jāatceras, no kurienes jūs nākat. Jūs nedrīkstat vienkārši ātri reaģēt uz ikdienā apkārt notiekošo. Jums ir vajadzīga ilgtermiņa vīzija. Es balsoju pret šo rezolūciju, jo spriežot pēc tā, ko dzirdēju parlamentā, pat neviens teikums nerunāja par Eiropas kā vērtību kopienas nākotni, jo vērtības ir mūsu kopienas pamats. Te ir runa par Bībeli, par Grieķijas filozofiju, no romiešu tiesībām, bet jūs runājat par špicēm kandidātiem. Paldies, priekšsēdētāja konference par Eiropas nākotni būs eh, kārtējā tukšā pļāpāšana Mums ir e, patiešām jāsaprot, ka tā mēs demokrātisko krīzi Eiropā neaizmirsīsim. Ja jūs vēlaties e, pietuvināties pilsoņiem, Eiropas darba ņēmējiem, nu varbūt e, beidziet viņiem samazināt algas. Uh, Cik tad uh, pelnīs uh, Urzula Fonderlajēna? 32 tūkstošus eiro mēnesī, un komisāri šķiet uh, arī uh, visai krietnas summas. Nu, kā jūs vēlaties saprast, uh, ko, uh, kā dzīvo darba ņēmējs, kas nevar savus rēķinus nomaksāt mēneša beigās, ja jūs pelnāt tik milzīgu naudu? Un uh, jūs vēl vēlaties, lai komisāri kļūtu par tādiem kā Eiropas līmeņa ministriem. Tas arī cilvēkiem nav izpratams. Un tikai nu, tā mēs neatgūsim uzticēšanos Eiropas institūcijām. Paldies! Üdvözlöm Önöket és Önökön keresztül 500 millió európai pol. Paldies! Es sveicu jūs un 500 miljonus es pilsoņu jūras personā. Tagad ECR vārdā Vondras kungs. Liels paldies, priekšstādātāji! Mēs atvadīsimies no mūsu Lielbritānijas kolēģiem pēc divām nedēļām. Mēs viņus redzēsim pēdējo reizi plenārsēdē Briselē, un tad varētu cerēt, ka mēs esam gūši mācību no tā, ka mēs mēģināsim izmantot veselo saprātu mūsu darbā. Diemžēl debatēs, ka šeit ir sākušās, redzams, ka notiek kas pretējs. Mēs arvien vairāk izdarām spiedienu uz ciešāku Eiropu, bet tas patiesībā šels Eiropas, šels Eiropas dalībās un pat mūsu Eiropas parlamenta deputāts. Nevajag taču ar vienu paplašināt plājas starp mums un parastiem pilsoņiem. Vēlreiz vēlos teikt, ka es esmu tik laimīgs, ka mēs esam atbrīvojušies no komunistiskā režīma, ka esam kļuvuši par rietumu Eiropas daļu. Līdz tam esmu šokēts, ka mana pārtija Eiropas uh, konservatīviem reformātori ir, nav iesaistīti šajā debatēs, jo jums ne, mēs jums nepatīkam komunisti, kas, kas šeit strādā parlamentā. Eh, gan šajās debatēs tiek aicināti. Paldies! Čambatski kungs no ECR. Priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, paldies, es balsoju pret šo rezolūciju ar nepārprotamu pārliecību. Te bija runa par Eiropas nākotni un tās konferences. Šī rezolūcija nesniedz atbildes. Tas nav nekāds risinājums. Tā ir recep, eh, recepte slimībai, slimībai, ko sauc uh, liberālais galīgais uh, eh, kreisisms. Jo te nav runa par Eiropas nākotni. Eiropas nākotne neslēpjas vairākuma diktatūrā. Uh, Te nav runa par multikulturālismu turpināšanu. Tāda, tādai nebūtu jābūt Eiropas nākotnē. Te nav runa par viena dzimuma laulībām, laulībām vai nepareiza um, modeļa ģimenēm. Te ir runa par spēcīgu patriotismu, par Eiropu, kad balstās kristiešu vērtībās. Tā ir Eiropa, kas atbalsta nacionālas valsts, tur suverēnāt. Paldies! Paldies! Zahradila kundze no ECR. Zahradila kungs, kā nākošais uzstāsties. Paldies priekšsēdētāji. Es atceros, ka es biju viens no tiem, kas piedalījās Eiropas nākotnes konvencijā. Tas bija pirms vairākiem gadiem. Man ir iespējas, ka šī konference darbojas pēc līdzīga modeļa, un es atceros, ka pagātnē Eiropas nākotnes konvencija, kas noveda pie Eiropas konstitūcijas, kas tika pārdēvēta par Lisabonas līgumu. Mm. Uh, iestājās par federālistiem Eiropas parlamentā un cits politiskās skatuvis. Un vienīgais mēķis bija tālāk fede integrācija, palielināt pilnvars Eiropas Savienības institūcijām mazāk pilnvaru uh, nacionālajiem parlamentiem, un es baidos, ka tagad tendence ir tāda pati. Mēs dzirdam, ka kritiskie eh, kritiski noskaņot cilvēki, kas ir pretālāk federācija, netiek iekļaut debatēs, un es neesmu par to. Paldies, šīs debats ir beigušās, tagad situācija Venecuēlā. Balsojam, skaidrojam par šo ziņojumu. Pirmais Marijānī kungs no ID grupas. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Žans Gado un Nikola Madero uh, ir apsēduši mūsu parlamentu. Viņš ir kļuvis par vadītāju savā žurnālā un mūsu parlamentam tas šķiet normāls. Mūsu kolēģi ekoloģisti uh, vada aptauju, vai viņš varētu kļūt par, uh, par vadītāju mūsu parlamentam un viņš lielu daļu savu iedzīvotāju nolēmja izraidījumam. Un Maduro uh, sadarbojas ar saviem pretiniekiem ASV. E. Vai nav redzams, ka aiz humanitāriem centieniem patiesībā slēpjas vēlme politiski vadīt šo valsti? sankcijas embargo smagi skar eh, ģimeni šai valstī. Te vienkārši tiek izdarīts milzīgs spiediens. Paldies. Tālāk pospešilkungs Eiropas tautas partija. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju par šo rezolūciju, kurā tiek eh, kritizēt diktatoru Maduro nelegālās darbības. Esam par to diskutējuši jau vairāk kārt. Diemžēl viņš savu varu ir palielinājis nelegāli eh, gāžot parlamenta priekšsēdētāju no viņa amata. Mums ir nepieciešams noteikt eh, sankcijas pret Maduro režīmu, un acīm redzot, ir nepieciešama izlēmīgāka, stingrāka rīcība. No otras puses, ir jāsniedz humanitārā palīdzība. Valstī valda humanitāra krīze, un tāpēc humanitārās palīdzības apmēru būtu jāpalielina šai valstī. Valsts eh, iedzīvotāji nav vainīgi, ka viņiem ir šāds diktators. Paldies! Tālāk Raila kungs. Priekšsēdētāji, kolēģi, es balsoju par šo rezolūciju. 20 gadus jau Venecuēla cieši no sociālistiskās diktatūras, un tāpat kā ikvienā citā valstī. Sociālisms ir novedis pie nabadzības un ārkārtas situācijas. Ar to Venez ir jāizbeidz. Venecuēla principā ir bagāta valsts, viņiem ir lielākās naftas rezervas pasaulē, bet neskatoties uz to, 70% no bērniem valstī cieši no nepietiekama uztura. Nu jau liels iedzīvotājs skaits ir bēguši no valsts, tam ir jāpieliek punkts, valstī ir nepieciešama brīvība un demokrātija. Paldies! Paldies! Tālāk Voles kungs, eh, goja grupa. Eiropas Savienība eh, pie, joprojām atbalsta nepareizo pusi. Nacionālā asamblēja ievēlēja Luis Varaka jauno parlamentu priekšsarētāju. Viņš ir no labās pārna opozīcijas partijas. Ar 81 balsu viņš tika ievēlēts. Uh, Nav tā, ka Gvaido netika ielaists uh, Nacionālajā asamblējā, kā uh, eh, Borela kungs to apgalvo. Viņš atteicās uh, ienākt asamblējā, ja vien ne, viņam neļaus ņemt līdzi 11 bijušos deputātus. Žozef Borel paziņojums paužot pilnu atbalstu Gvaido kā Nacionālas asamblējas vadītājam man liek vilties Borelkungā. Eiropas Savienības vadība atbalsta nedemokrātiska režīma maiņu. Tas ir vienkārši traki. Kāpēc neatstāt Venecēlas tautu mierā tā vietā, lai censtos uzspiest viņiem kaut ko un piespiediet amerikāņus atcelt sankcijas un ļaujiet tautai izlēmt pašai savu nākotni. Paldies! Tomačs kungs, tālāk Eiropas Tautas partija. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, balsoju par šo rezolūciju un esmu pārsteigts, ka joprojām šeit plenārsēžu zālē dzirdu atšķirīgu viedokli par Maduro. Viņš ir diktators. Tāds pats kā citi diktatori, kurus esam redzējuši vēstures gaitā. Te vienmēr vērsušies pret savu tautu. Mums ir jāizrāda solidaritāte ar miljoniem iedzīvotāju Venecuēlā, kas cieš šobrīd. Ir nepieciešams rīkoties diplomātiski, bet izlēmīgi ieviešot sankcijas pret šo noziedzīgo režīmu, kas ir radījis um, izmisuma situāciju miljoniem iedzīvotāju. Esam kopā ar Venecuēlu Paldies, tālāk dod vārdu Zahradilkungam, lūdzu, no EKR. Děkuji, paní předsedající. Já jsem rád, že se zabýváme na... Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ļoti uh, iepriecināts par to, ka mēs atkal diskutējam par situāciju Venecuēlā. Runājot par Latīņu Ameriku, Eiropas parlamenta kreisie spēki, kas šeit dominē, uh, Eh, labprāt uzbruk eh, Brazīlijas vai Kolumbijas eh, vadītājiem, uzskata, ka tie ir labēji režīmi un reti, kad runājam par tādām kreisajām diktatūrām, kas pastāv, piemēram, Kubā un Venecuēlā. Ļoti labi, ka šīs debatas notiek. Un uh, cilvēku tiesību pārkāpumi, konstitūcijas pārkāpumi ir pieļauti un uh, šī situācija valstī ir traģiska, tādēļ mēs par to diskutējam šodien. Paldies! Nākamās debates ir par 7. panta procedūru pret Ungāriju un Poliju. Un pirmā runātāja ir Foksas kundze. I voted against this motion. Es balsoju pret uh, šo uh, rezolūciju, jo septītais pāns tiek izmantots, lai iebiedētu Polijas un Ungārijas vēlētājus. Bet viņi ir vienīgie, kuri var lemt par to, vai viņu valdības ir vai nav pelnījušas nosodījumu. E, tas uh, ved Eiropas Savienību ar vien tuvāk federalistiskai sistēmai, kur ir jāiznīcina visu valstu nacionālā identitāte. Jūs teicāt, ka jūs atbalsta daudzveidību, bet jūs nekad neesat atbalstējuši viedokļu daudzveidību. Un jūs necienat nacionālo suverenitāti, piemēram, tagad šajā gadījumā, kad jūs patvaļīgi aizliedzāt izmantot valstu karodziņus. Es gribu te atgādināt, ka jūs it kā nosodat Poliju un Ungāriju par eh, Eiropas Savienības vērtību nodošanu, bet arī pašnoteikšanās tiesības, eh, suverenitāti un demokrātiju un politisko eh, toleranci pret politiskajiem viedokļiem un to dažādību arī ir Eiropas Savienības vērtības. Polijai un Ungārijai ir jādod iespēja brīvi un demokrātiski izteikties. Paldies! Tālāk dodu vārdu Černiecka kungam EKR. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, šis ir eh, kārtējais teātris, eh, varbūt pat neteikšu fars, kas atsauco, kas ir uzbrukums polijas demokrātiski ievēlētai valdībai. Un šeit izskanēja daudz dažādi vārdi par to, cik svarīgi kreiso pārstāvjiem, piemēram, ir piesaistīt vēlētāju balsis. Bet tad, kad vēlētāji atbalsta pretējā spektrā esošo politisko partiju, tad eh, tiek eh, veidots fars. Uh, Un uh, tā ir apmelošana, kas šeit notiek, un uh, tas ir pilnīgi pretrunā ar Eiropas Savienības uh, līgumu. Dalībvalstīm ir pilna autonomija, un tām ir tiesības caur saviem parlamentiem reformēt savu, piemēram, tiesu sistēmu. Polija ir tiesiska valsts, un, piemēram, Francijā policija brutāli um, stājas pret cilvēku uh, brīvas izteikšanās tiesībām. Polijā policija uh, sargāja tos, kuri gāja demonstrācijās uh, pret um, um, tiesu sistēmas reformas likumdošanu. Paldies! Tālāk dodu vārdu Džambāski kungam EKR. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi! Es balsoju pret eh, šīm divām rezolūcijām, eh, kas aicina sodīt Poliju un Ungāriju, jo tās ir apkaunojošas. Eh, un tās ir raganu medības, nec Polija, nec Ungārija nepārkāp nekādā veidā tiesiskumu, vārda brīvību savās valstīs, bet patiesā problēma Eh, ko Polija un Ungārija rada Eiropā, ir tā, ka šīs valstis ir izvēlējušas eh, savu suverēnu valdību, kurā ir pārstāvēti valsts patrioti, kuri zina, kā vadīt un kā pārvaldīt savas valsts, kas nepieļauj antikristiešu propagandu, kas nepieļauj. Mm, Uh, falša daudz uh, kulturālisma um, diktatūru, ko atbalsta Soros. Polija un Ungārija ir suverēnas valsts ar suverēnām valdībām, kas ir pelnījušas cieņu. Un mums nav jārespektē tas, ko kreisie bolševiki cenšas mums uzspiest. Tālāk Lebretona kungs lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētā. Es balsoju pret šo rezolūciju par Poliju un Ungāriju un divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, uzskatu par nepieļaujamu, ka Eiropas parlaments priecājas par Eiropas Savienības līguma 7. Eh, panta mehānismu iedarbināšanu pret šīm abām valstīm, jo esot pārkāpts tiesu valsts Eh, varas neatkarība un akadēmiskā brīvība. Bet es uzskatu, ka valstīm ir tiesības organizēt savu tiesību sistēmu, tiesu sistēmu, kā tās vēlas. Uh, un ir jāvēršas arī pret eh, Žorža Soros organizētajiem destabilizācijas mehānismiem. Un es uz, arī uh, iebilstu pret to, ka uh, rezolūcija ierosina izveidot uzraudzības mehānismu, kurā darbosies it kā neatkarīgi eksperti. Es negribu aizbildniecības noteikšanu ne pār Ungāriju, ne pār Poliju, ne Franciju, nevienu citu dalību valsti. Paldies, nākamā runātāja ir Žonsa. Paldies, priekšsēdētāji. Debašu sākumā izskanēja daudzi apmelojumi. Komunisti no Grieķijas teica, ka Polijā nav tiesiskuma. Kur tad jūs bijāt, kad Grieķija izšķieda Eiropas Savienības līdzekļus, kur tad bija uh, Eiropas uzraugi un uh, kreisie šajā parlamentā klāja malo. Polija arī, protams, saņem Eiropas Savienības eh, līdzekļus, bet mēs tos izmantojam efektīvi un racionāli. Un, uh, Polijā eh, cilvēki ir vien vairāk apmierināti ar savu dzīvi. Es gribu teikt, ka šajā gadījumā tiek eh, meklēta politiskā uh, atmaksa pret uh, likumīgi ievēlēto patreizējo valdību. Un tā ir slikta prakse. Vēsturē um, noteikti sodīs par to, un tādēļ es balsoju pret šo rezolūciju. jogi és sokféleség egyezményhez fűzött savazat. Tādējādi beidzam debat, mm, balsošanas skaidrojums par šo punktu, tālāk konvencija par bioloģisko daudzveidību. Thank you. Kalets <clears throat> uh, kundze, paldies! Mēs esam uz katastrofālas biodaudzveidības zaudēšanas uh, robežas. Uh, Un es priecājos, ka ir šodien pieņemta rezolūcija par COP15 uh, konvencijai par bioloģisko daudzveidību. Uh, tas atspoguļo, šī rezolūcija atspoguļo brīdi, kurā ir notikusi sabiedriskās domas maiņa, kas atspoguļojas arī parlamentā. Uh, Tomēr ir skumji noraudzīties, ka šīs zāles otrā pusē bija deputāti, kuri balsoja pret rīcības uh, Uh, pastiprināšanu, lai aizsargātu bioloģisko daudzveidību. Un būtībā tā ir nodevība pret Eiropas Savienības projektu, kādēļ viņi mums liedz reformēt lauksaimniecības politiku, kādēļ viņi kavē mūsu rīcību brīdī, kad visa planēta ir apdraudēta. Um, un pēdējais darba kārtības punkts ir. par uh, rezolūcijas par cilvēktiesību pārkāpumiem uh, un uh, interešu konfliktu novēršanu uh, monetārās institūcijās. Es priecājos uh, par to, ka tiek prasīta lielāka prasība. Uh, savulaik, kad veidot monetārā savienība, eiroskeptiķi uh, Uh, prognozēja katastrofu un sabrukumu, bet par laimi viņi, uh, viņi izrādījās uh, kļūdījās. Es šķiet esmu pēdējais daudzās jomās un pēdējais apvienotās karalistes pārstāvis, kurš uzstāsies šajā sesijā, varbūt nerunāšu arī Briseles sesijā. Uh, Eh, es gribu pateikties visiem eh, jums, maniem kolēģiem, izņemot eh, ienaidnieku šajā zālē. Vēlos pateikties darbiniekiem un arī darbiniekiem manā apvienotās karalistes birojā un darbiniekiem, kas palīdz manā Briseles birojā. Un, uh, kad mani atkal ievēlēja maijā, es pateicos uh, darbiniekiem, kur piedalījās vēlēšanu kampaņās. Un uh, aizmirsu pateikt paldies Dženai Konijai, un to es daru tagad. Viņa ir tik izcili strādājusi un uh, jūs mīlu, diemžēl uh, nevarēšu ar jums sadarboties. Ja man jautā, ko vēlos uh, saglabāt no Eiropas Savienības, tā esat jūs. Ezzel a napirendi pontunknak a végére értünk, és az ülés 15 óra. Līdz ar to esam pabeiguši balsojumu skaidrojumus. Uz sēdē izsludināts pārtraukums līdz pulksten 15. pani predsedající so is... Labdien, kolēģi! Atsākam darbu. Vakardienas sanāksmes protokols ir pieejams, vai ir kādi komentāri? Protokolu uzskatām par apstiprinātu. Savā sanāksmē 16. janvārī priekšsēdētāja konference pieņēma priekšlikumu plenāru sesiju kalendāram 2021. un 2022. parlamentārajiem gadiem. Datumi ir šādi. 2021. gadam no 18. līdz 21. janvārim, no 8. līdz 11. februārim, no 8. līdz 11. martam, no 24. līdz 25. martam, 7. un 8. aprīlis, no 26. līdz 29. aprīlim, no 17. līdz 20. maijam, no 7. līdz 10. jūnijam, 23. un 24. jūnijas, no 5. līdz 8. jūlijam, no 13. līdz 16. septembrim, no 4. līdz 7. oktobrim, no 18. līdz 21. oktobrim, 10. un 11. novembrī, no 22. līdz 25. novembrim, no 13. līdz 16. decembrim. 2022. gadam, no 17. līdz 20. janvārim, no 14. līdz 17. februārim, no 7. līdz 10. martam, 23. un 24. martā, no 4. līdz 7. aprīlim, no 2. līdz 5. maijam, no 18. un 19. maijam, no 6. līdz 9. jūnijam, 22. un 23. jūnijā, no 4. līdz 7. jūlijam, no 12. līdz 15. septembrim, no 3. līdz 6. oktobrim, no 17. līdz 20. oktobrim, 9. un 10. novembrī, no 21. līdz 24. novembrim, no 12. līdz 15. novembrim. Priekšsēdētāja konference var izlemt noteikti papildu eh, plenārsesijas eh, trešdienas pēcpusdienās grupu un komiteju nedēļās Briselē. Datumi ir pieejami plenārsēdes eh, mājaslapā. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir otrdiena, 28. janvāris līdz 7. vakarā. Balsošana notiks ceturtdien, 30. janvārī 11.30. Un mūsu darba kārtībā izskatāmais jautājums ir mutiskais jautājums - nelegāli priekšmeti, kas izgatavot ar 3D printeriem. Vēlos atgādināt jums, ka brīvo mikrofonu dalību un zilās kartītes izmantošanu var pieprasīt arī elektroniski. Instrukcijas pieejamas pieejas zālē. Tagad vēlos dot vārdu autorei uz piecām minūtēm Šenvahers kundzei. Thank you, Chair. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Trīsdimensiju uh, printēšana ir tāda tehnoloģija, kas uh, var būt ļoti pievilcīga, sevišķi radošiem MVU, un uh, jau tagad ir domāts par stratēģijām, kā šo tehnoloģiju tās izmantošanu veicināt, bet tas rada arī tādas ētiskas un juridiskas dabas problēmas. Ir bijuši vairāki pētījumi, kas. Um, nosaka to, ka patiešām ir jābūt attiecīgai likumdošanai un Eiropas Savienības aktivitātēm šajā līmenī. Pērnā gada 9. oktobrī divi cilvēki tika nogalināti un divi ievainoti Hallē, Vācijā, kad iebrucējs mēģināja iekļūt vietējā sinagogā ebreju svētku dienā Jom Kipur. Uzbrucējs izmantoja trīsdimensiju drukātu ieroci, un viņš tā plānu eh, pirms tam bija augšu pielādējis Twitter vietnē. 2018. gada eh, ziņojumā Juri komiteja pauda bāžas par ieroču sprākstvielu, narkotiku un citu bīstam produktu izgatavošanu, izmantojot trīsdimensiju drukāšanu, bet arī eh, tika norādīts uz citām problēmām, piemēram, runājot par civiltiesisko atbildību un intelektuālā īpašuma tiesībām un to pārkāpumiem. Ņemot vērā jautājumu steidzamību, jūri komiteja vēlas jautāt komisijai sekojošo. Kā komisija plāno risināt problēmas, ko rada trīsdimensiju drukāto nelegā, nelegālo priekšmetu izmantošana? Vai jūs plānojat veikt likumdošanas uh, darbību pamatojoties uz notiekošiem un iepriekšējiem pētījumiem un novērtījumiem, un ja jā, kāda ēs pasākuma pēc jūs domām tiks ietekmēti un kāds ir plānoto darbu grafiks, ko jūs darīsiet, lai nodrošinātu savlaicīgu reaģēšanu, un kāds progress ir panākts attiecībā uz darbībām, ko komisija apņemas veikt pēc parlamenta 18. Eh, gada eh, jūri komitejas ziņojuma. Paldies! Like floor... Paldies. Tagad es vēlos dot vārdu komisijai. Eh, uzstāsies komisārs Lenārčišs kungs, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti. Es piekrītu parlamenta viedoklim, ko tas pauda 2018. gada ziņojumā, ko jūs pieminējāt, referents kundze, par to, ka 3D drukāšanas tehnoloģijas var radīt bažas saistībā ar drošību un kiberdrošību, ir tīpaši attiecībā uz ieroču, sprākstvielu un narkotiku ražošanu, kā arī citu bīstamu objektu ražošanu. Vajadzētu būt īpaši piesardzīgiem saistībā ar šādu situāciju. Galvenā problēma saistībā ar 3D drukātu um, ieroču izmantošanu ir tāda, ka šie šaujamieroči tiek nelegāli saražoti un izmantoti. Saskaņā ar direktīvu par ieroču iegādi ko mēs zinām kā šaujamieroču direktīvu, ieroču izgatavošana ir nelegāla, ja vien to nav pilnvarojis darīt kompetentā iestāde dalību valstī, kur notiek ieroču ražošana. Tas attiecināms arī uz ražošanu, izmantojot 3D printers un izmantojot tehniskās specifikācijas, kas atrodams internetā. Situācijas uzraudzība šobrīd notiek Eiropas Savienības e, politiskajā ciklā saistībā ar e, nopietnu noziedzību. Rīcības plānas 2020. gadā ietver informētības veicināšanu par to, cik bīstam ir izmantot šādas e, tehnoloģijas, tā skaitā 3D printeri. Eiropol pagājušā gada oktobrī izdeva paziņojumu visām tiesību sargājušajām iestādēm tieši par šo tematu komisija gatavo ziņojumu par direktīvas piemērošanu, kur ir iekļauti jautājumi, kas saistīti ar jaunajām tehnoloģijām, piemēram, trīsdimensiju printeru izmantošanu. Šis ziņojums, kur ir jāsagatavo līdz šī gada septembrim, vērtēs to, vai ir nepieciešama tālāka rīcība saistībā ar 3D drukāšanu. Paldies! Paldies komisāra kungam! Tālāk sociāldemokrāta grupas vārdā Garcia del Blanco kungs. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos. Esmu šeit ar ģimeni, un tāpēc eh, mazliet biju atslābis. Es uzstāšos spāņu valodā. Manuprāt, visi tie, kas strādā ar šo jautājumu, piekritīs man, ka mēs runājam par tehnoloģisku attīstību, kas padara situāciju uh, demokrātiskāku. Tā ir arī iespēja 3D drukāšanu var izmantot dažādiem mērķiem, bet ir skaidrs, ka tehnoloģija var mums palīdzēt ietaupīt dažādus materiālus, mazināt piesārņojumu. Mēs varam veikt ražošanu izmantojot jaudīgākas ierīces, izcelsmes vietā, vai tajā vietā, kur mēs eh, vēlamies eh, izmantot šo priekšmetu, varam ietaupīt uz transportēšanu. Tas nozīmē demokrātiskāku pieeju atsevišķiem objektiem, priekšmetiem, bet eh, vienlaicīgi rodas arī izaicinājumi. Viens no tiem ir saistīts ar drošības jomu. Paskatāmies uz piemēru tieši ar ieroču ražošanu. Pēdējo mēnešu gadu laikā ir bijuši vairāk piemēru tam, ka ir ļoti grūti izkontrolēt šāda veida ražošanu. Principā visi nepieciešamā informācija var ielādēt eh, no interneta, tā saucamā dark web. Un tur ir arī vairāki citi izaicinājumi, tāpēc eh, aicinu komisiju ņemt vērā šo situāciju. Lūdzu, skatieties uz 3D durkāšanu, uh, Ehm, saistībā ar intelektuālā īpašuma izmantošanu. Zinu daudzus piemērus, kas eh, parāda, ka nenotiek īsti kontrole attiecībā uz to, kas notiek ar intelektuālā īpašuma tiesībām. Tāpat nav arī pietiekama aizsardzība paredzēta likumdošanā. Tas, kas ir ierakstīts, ir pārāk plašs, pārāk vispārīgs, nenoteikts. Mums ir nepieciešams rīkoties līdzīgi, kā mēs to darījām saistībā ar internetu un kultūras satura un intelektuālā īpašuma objektu izmantošanu. Es atvainojos, ka pārsniedzu savu atvēlēto laiku, bet aicinu tiešām komisiju uh, mazināt šos caurums likumdošanā un koordinēt jau esošo likumdošanu. Paldies tālāk Riņū grupas vārdā Šrainmahers kundze. Paldies, paldies arī eh, komisāra kungam par atbildi. Es tagad turpināšu uzstāšanos savā dzimtajā holandiešu valodā. Trīs dimensiju printēšana patiešām attīstās ļoti strauji, un tas ir milzīgs potenciāls arī mūsu ekonomikai, MVU un lielākiem uzņēmumiem. Iespējas ir vienkārši neierobežotas. Trīs dimensiju printēšana jau ir uzlabojusi mūsu dzīvi, ir iespējams printēt protēzes, ir iespējams izmantot šos tehnoloģijas arī uh, celtniecībā un daudzās citās nozarēs. Bet, diemžēl, ir arī šī medaļas tumšā puse. Ja tehnoloģijas nonāk nepareizajās rokās, kas notika Hallē, kad šis uzbrucējs mēģināja ielausties sinagogā, nogalinot divus un ievainojot vēl divus cilvēkus. Mēs nedrīkstam aizvērt acis uz šīm problēmām un jādomā par eh, citām iespējamām um, briesmām un riskiem, piemēram, arī sprākstvielu un citu bīstam priekšmetu printēšanu. Ko mēs vēlamies? Mums ir jādomā par ētiskiem un juridiskiem aspektiem. Komisija saka, ka ir sagatavots operatīvais rīcības plāns un um, arī policija un tiesības sargājušās iestādes ir informēts par riskiem, bet vai ar to vien ir galvenais? gana. Šķiet, ka nav arī pilnībā ievērotas uh, intelektuālā īpašuma tiesības un cilvēciskās atbildības aspekti. Un komisija pati teica, ka šie ieroči ir nelikumīgi printēti, bet kā mēs varēsim pret to cīnīties, jo tas uh, turpināsies? Es gribēju pavaicāt komisijai, jūs jau uzskaitījāt, kāda rīcība ir ieviesta, bet varbūt, ka mums tomēr vajadzētu ieviest jaunus standartus. Es domāju, ka visi man uh, piekritīs, ka neviens negrib tā scenārija atkārtošanos, ko pieredzējām Vācijā. Paldies! Thank you very much! Paldies! Tagad EKR grupas vārdā došu vārdu Dzambātska kungam uz trim minūtēm. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Cik tad zālē ir cilvēku? Četri pirms runāt par šo mutisko jautājumu, gribēju vērsties pie jums, priekšsādātājs kundze un pateikt ko tādu, ko jau teicu iepriekšējā sēdē un vēl pirms tam, un atkārtošu to tagad. Tagad nu, tikai daži cilvēki atrodas zālē ceturtdienas pēcpusdienā. Tas ir apkaunojoši. Mums ir jāmaina mūsu darba veids. Vai nu vispār ir jāatsakās no šīm pēcpusdienas sēdēm, vai arī kolēģiem uh, uh, ir jāatņem puse no viņu dienas naudas. Es atkārtošu, tas patiešām ir apkaunojoši. Un lūdzu tie, kas atrodas šeit zālē, paziņojiet to tālāk, un jums priekšsēdētā tas ir jāpaziņo atbilstošiem dienestiem. Tagad pie lietas. Trīsdimensiju printēšana ir ļoti būtiska tehnoloģija, to var izmantot medicīnā un citās nozarēs. Uh, un neviens nebūtu varējis paredzēt, ka ko tādu uh, pirms 300 gadiem, bet, protams, šī tehnoloģija ir saistīta arī ar riskiem, un mums ir jāvēršas uh, pret tiem pēc iespējas ātrāk. Uh, un aizvien vairāk cilvēku varēs nokļūt pie ieročiem, izmantojot trīsdimensiju printēšanu, atverot eh, pārlūku programmu internetā, un šādi printēti ieroči nonāk gal galā arī teroristu rokās. Pats fakts, ka internetā jūs varat iemācīties, kā uh, uztaisīt ieroci, demonstrē ka ir uh, vājās vietas likumdošanā, pret kurām jāvēršas. Bulgārijā, manā dzimtajā zemē, mazos ciematos un miestos ir patiešām augsts noziedzības līmenis. Cilvēkiem nāks iegādāties ieročus, lai aizsargātu savas ģimenes, un kādreiz jūs varat apstādināt cilvēku, kas pret jums vēršas ar ierocis, tikai tad, ja jums pašam ir ierocis. Un visi tagad ieviestie pasākumi. Uh, nedrīkstētu kavēt cilvēkus iegādāties ieroci likumīgā veidā. Iepriekš, piemēram, aizliedzot medību ieročus, tika uh, laustas senas tradīcijas, tās tika iznīcinātas. Mums jādomā par cita veida pasākumiem, lai uh, pasargātu šādu tradīciju saglabāšanu. Tātad ir cilvēki, kam kādreiz ir nepieciešams nesāt ierocis. Paldies! Uh, Un kā pēdējais uzstāsies Slabakova kungs. Vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es vēlos nākt klajā ar paziņojumu, taču vispirms man, man ir pāris jautājumu Džambatska kungam, jā, atļausiet. Es nesaprotu, kā mēs varam nošķirt uh, drūkātu ieroci no īsta ieroča. Nav atšķirības, un te man ir jautājums Džambatska kungam, vai jūs skatījumā ir atšķirības šiem abiem. Tas, kā ieroči tiek lietoti, ir ļoti neparasta, jo ieroča turēšana un lietošana netiek labi nošķirt. Es saprotu tā, man ir māja, neviens nevar man diktēt, ko es tur daru, un neviens nedrīkst iet iekšā, un man tur kaut vai kalašņikovs var būt. Var jau būt, ka man patīk šāda veida ieroči, un es nesaprotu, šos savādos ierobežojušos tiesību aktus, kur cilvēkiem aizliedz aizsargāt pašiem savu dzīvību. Sniegšu ieskatu, kā tas ir Bulgārijā. Bulgārijā, ja kāds man uzbruka cīrvi, man ir jāatbild ar tādu pašu ieroči, tad kas man būtu jādara? Man būtu jā, jāglabā vesela soma ar visādiem ieročiem pie somas lai es varētu atbildēt. Slabāko kungs, saka priekšstādāta, mēs, jūs bijāt pieteikušies um, brīvajā mikrofonā, bet drīzāk jūs uzdevāt jautājumu, kā zilā skatīts jautājumu, vai pareizi sapratu, jā. Žem Pasko kungs, vai uh, pieņemt jautājumu? Labi, tad jums ir pusminūte, lai atbildētu. Paldies, uh, kolēģi Slabākov. Paldies par šo jautājumu. Es uh, atbalstu jūsu ieskatu, lai cilvēki, kad, kad cilvēki drukā ieročus 3D, katrs pilsonis, kurš ir godīgs nodokļu maksātājs un dzīvo godīgi dzīvi, viņiem būtu jāparedz iespēja sevi aizsargāt. Nu, tad, ja viņi tādā veidā nepārkāp nekādas noteikums, paldies! Labi, paldies, saka priekšsēdē. Tagad atkal vārds komisāram Lenārčičam. Lūdzu, vārds jums. Priekšsēdētājs skundze, godātie deputāti, paldies par šīm īsajām, bet ārkārtīgi interesantajām debatēm. Es um, stāstīšu, ka šeit noticis komisija un esmu pārliecināts par to, ka komisija šo lietu paskatīsies no dažādiem viedokļiem, kas šeit tik minēti, bet jau tagad var sniegt īsi ieskats. Sākšu ar intelektuālās, intelektuālā īpašuma tiesībām. Komisija nesenāca klajā ar pētījumu par intelektuālā īpašuma tiesību ietekmi uz trīsdimensionālās uh, industriālās drukāšanas nozari. Un tika pētīts kā intelektuālās tiesības ietekmē 3D printēšanu. Komisija ņems vērā šī pētījuma secinājums un ieteikums un pieņems lēmumu par tālākajiem sparamajiem soļiem. Protams, viltotu preču apkarošana vai viltots preces būtu saražots eh, ar 3D printēšanu vai citādi ir ļoti svarīgs aspekts komisijai runājot par atbildību saistībā ar produktiem. Šī metode tika atklāta ar produktu atbildības direktīvu, un komisija ir sagatavojusi publicēt savu piekto ziņojumu par produktu atbildības direktīvu, un uh, direktīvas izvērtējumu 2013. gadā ir arī sagatavots personāla darba dokuments, kur ir runa par atbildību saistībā ar digitālo tehnoloģiju izveidē pašā gadā. Uh, Papildus tam komisija strādā pie vadlīniju dokumenta saistībā ar šīs direktīvas īstenošanu. Šis dokuments tiks sagatavots šī gada beigā, beigās vēl. Turklāt komisija ir paredzējusi izskatīt iespēju vai vajadzīgs grozīt direktīvu par ar produktiem saistīto atbildību un tālāk par nelegālo ieroču turēšanu. Incidents, ko minējāt, Halē notikušo terorismu aktu, protams, eh, tika izmeklēts Vācijā un eh, tika secināts, ka izmaiņas tiesību likumos nav vajadzīgas, jo pašreizējie tiesību akti Vācijā nepārprotami nosoda nelegālu ieroču ražošanu, turēšanu, neatkarīgi no tā, kā ieroči saražot. Taču komisija iesniegš šim parlamentam un padomēji ziņojumu par šauriem ieroču direktīvas īstenošanu saistībā arī ar veselības pārbaudi, iekļaujot ar veselības pārbaudi, un, ja vajadzīgs, būs sagatavot normatīvu priekšlikumu attiecībā uz jauno tehnoloģiju ietekmi. Tas iekļauj arī trīsdimensālu printēšanu, jeb drukāšanu, un QR koda izmantošanu un radiofrekvenču identifikācijas izmantošanu. Paldies! Lielas paldies, komisāra kungs! Līdz ar to debats ir beigušās. Šīs sanāksmes protokols tiks iesnāks parlamentam apstiprināšu nākošās sanāksmes. Sākumā, ja iebildumu nav, tad rezolūcijas, kas pieņem šodien, pārsūtīšu tiem cilvēkiem, kas minēt rezolūcijas. Eiropas parlamenta sesija ir pārtraukta un šī sēde ir beigusies. Paldies! Visu labu!